Okay, ladies and gentlemen, darf Sie äh, wieder alle begrüßen. Wir setzen Sirsnīgi gribētu atkal visus sveikt, turpinam šī rīta sēdi un šodien sveikšu citu viesi, kā šorīt proti. proti Polijas zinātnes un augstsko izglītības ministri, Eiropas Savienības padomas prezentūras locekli, Bārbara Kudričku, eh, mūsu bijusī kolēģi, tādēļ es ieprie, īpaši sveicos, eh, priecājos viņu šodien šeit sveikt. Paldies, ka esat šeit, paldies, ka mums būtu iespēja jums apmainīties domām un eh, mēs ar prieku gaidām tiešām arī jūsu prezidentūras termiņu. Paldies, dod jums vārdu. godātais priekšsēžkungs. Es nezinu, vai mikrofons darbojās, nu nē īsti. Jetzt, jetzt, jetzt ist okay. oh, Tagad mikrofons darbosies. jaunā tehnoloģija. Godātais priekšsēžkungs, dāmas un kungi, deputāti. Mēs visi zinām, ka Eiropas Savienība saskars ar daudziem lieliem izaicinājumiem, pat dramatiskiem izaicinājumiem, kas ir pavisam jauni izaicinājumi arī. Mēs vēl atrodamies nopietnā finanšu un tautsājumniecības krīzē, kas ir arī mazinājis sabiedrības uzticību Eiropas Savienībai. Mūsu prezidentūras mērķis ir ne tikai izkļūt no ekonomiskās krīzes, bet arī pēc iespējas ātrāk atgriezties pie e, ekonomiskās izaugsmas. Esmu pārliecināta, ka pētniecība, tehnoloģija attīstība un inovācijas būs e, izšķiroši nozīmīgi tam, lai atjaunot izaugsmu un Eiropas pilsoņu nākotni būtu stabila. Vieda līdzsvarota rīcība, kas arī uh, nepieļauj sociālo atstumtību, būs iespējama tikai tād, ja mēs izmantosim visas uh, sociālas un ekonomiskās iespējas, kādas pastāv jebkurā dalību valstī. Un to var sacīt pa visu Eiropas Savienību. Īpaši mums ir uh, pilnā mērā jāizmanto Eiropas intelektuālo uh, potenciālu. Eiropas saimnība ir talantīgu, gudru eh, cilvēku uh, savienība, uh, un ir jārada institūcijas, kas dod visiem vienlīdzīgas iespējas. Polija ir valsts, kura pirms globālās ekonomiskās krīzes, eh, var teikt, eh, pavisam nesen iestājās Eiropas Savienībā. Tā starp dalībvalstīm bija tāda kā eh, um, tāds kā pozitīvais izņēmums attiecībos to, kā tā pārciet ekonomisko krīzi. Polija, Polijā ir daudz talantīgi jaunieši, kas darbojas tautsēmniecībā, kultūrā un zinātnes jomā. Uh, Tas ir ļājis mums eh, saprast, ka Eiropas Savienības intelektuālais potenciāls ir jāaizvirza mūsu eh, prezidentūras eh, prioritāšu sarakstā. Protams, ka padoms prezidentūra viena to nespēs paveikt, ir jāsadarbojas visām ES institūcijām, un jo īpaši mums jāsadarbojas tātad dalību valstīm ar komisiju un ar parlamentu, kā jau teicu. Mēs strādāsim trijotnē, lai sasniegtu savus kopīgos mērķus ar Dānijas un Kipras kolēģiem, lai kopīgi īstenoti savu kopīgi izdefinēto programmu. Un es angliski nolasīšu tagad. Es kļūs, izies spēcīgāk no krīzes, ja tā stiprinās savu starptautisko konkurētspēju. E ES 2020. gada stratēģija būtu jāimplementē efektīvi e, no dalībvalstu un ES iestāžu puses. Mūsu uzmanības centrā būs e, viedā, ilgspējīga un iekļaujoša ekonomikā izaugsmu. Šajā kontekstā es e, veicinās jauns izaugsmas avots, tāds kā intelektuālo kapitālu, zaļu, resursu efektīvāku un uz zināšanā balstītu tautsaimniecību, kas spēj uh, risināt ilgtermiņa ekonomiskos sociālus izaicinājumus, kā arī izaicinājumus, kas ir saistīti ar klīmatu izmaiņām, energoefektivitāti un e, bioloģiskās daudzveidības aizsardzība. Nākotnes ekonomiskā veiksme nebūs iespējama bez papi, palie, pastiprinātām investīcijām, e, pētniecībā, iz, e, izglītībā un tālāk izglītībā. Tādēļ Eiropas Savienībai būs e, e, jāvēlt savu pūliņu zināšanu trīs toļu stūra uh, veicināšanai, lai e, es izveidot par patiesu zināšanu telpu, kas ļauj uh, elastīgi veidot politiku un brīvi pārvietoties zināšanām. E, es strateģiskā pieeja inovācijām, kā arī sinerģijas optimizēšana starp nacionālām, reģionālām un ES līmeņu politikām, kā arī nodrošinot to, ka nacionālā līmenī uh, iesaistītās puses tiktu labāk uh, um, tam dot iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, ir ļoti svarīgi e, pasākumi un mērķi šajā kontekstā. Kā jūs ziniet, dāmas un kungi, šo mērķu sasniegšanas, e, e, ceļš uz šo mērķu sasniegšanu jau ir sācies. Un ne tikai ar e ES 2020. gada stratēģiju, nē, pirmkārt inovācija Eiropas iniciatīva, pieņemot, kas mums šķiet vissvarīgākā. Konkurētspējas padoma pagājušā gada novembrī e, formulēja secinājumus. E, kurām bija svarīga loma mūsu debatēs galviņu sanāksmē par inovācijām Eiropā šī gada februārī. Polijas prezidentūra eh, īpaši tieksies uz pozitīviem rezultātiem šajā jomā, tādēļ, ka iniciatīvas un risinājumi šajā flagmaņa iniciatīvā ir jāsasniedz. Tātad inovācija Eiropa. Zinātne, inovācijas, izglītība ir pamats jebkādam progresam, to mēs zinām, kā arī modernas konkrētspējīgas tautsēmniecības attīstībai. Tā tiek radīts e, tie priekšnoteikumi ekonomiskai izaugsmēji, kā arī risināti cilvēces galvenie izaicinājumi. Tiek ielikti pamati ilgspējīgam gai tautsēmniecības izaugsmē Eiropai, kas ir arī viens no e ES 2020. gada stratēģijas mērķiem. Šī stratēģija paredz arī tādu mērķi, ka Eiropas Savienības dalību valstis līdz 2020. gadam 3% savu budžetu līdzekļu tērētu zinātnes mērķiem. Un proti ne tikai uh, valsts budžeta līdzekļi, bet arī privāti līdzekļi. Es atgrieztos arī pie saviem pamatiem, iznojot šos mēķus, ja tā uzņemtos atbildība ne tikai par sevi, bet arī dzan par katrs par sevi, bet, kat, bet par visām dalību valstīm kopumā, neaizmirsot solidaritātes principu. Intelektuālā kapitāta, kapitāla izmantošana ir nepieciešamība. Un, lai to sasniegt, ir nepieciešams izmaiņas ES, kas attiec uz mūsu rīcībā esošiem instrumentiem, procedūrām, darbībām, lai arī nākotnē uh, es e, varētu savu pilno potenciālu izsmelt visos savos reģionos un visos dalī, visās dalību valstīs. Pētniecību un inovācijas veicināšanas labā ir arī jāgādā par to, lai visiem būtu vienlīdzīgas iespējas. Tās, lūk, ir solidaritātes princips praksē ir daži pētniecības reģioni, kuros nav tik labas starta iespējas. Reģionu vai dalību valstu nepietiekoša pārstāvniecība būtu jāmazina. Mēs kā prezidentūra arī pie šī jautājuma gribam strādāt. Šajā kontekstā ir svarīgi, lai mums būtu ticami mēraukli valsts zinātniskā potenciāla notiekšanai. Tādēļ Eiropas padome ir uh, aicinājusi komisiju izstrādāt laikmetīgu integrētu sistēmu, kas ļautu labāk inovāciju progresu visās ES dalībvalstīs izmērīt. Ar inovāciju palīdzību Eiropas Savienība eh, spēs risināt savus galvenos mūsdienu izaicinājumus. ES finansējums un rīcības instrumenti ir jāaktivizē, lai šādas problēmas risinātu kopīgi ar kopīgiem pasākumiem. ES un dalību valstu līmenī. Tādēļ ir svarīgi lai mēs eh, attīstītu tālāk kopīgo plānošanu. Pilotu projektu sekas ir jāvar labāk novērtēt, ir jārod inovāciju partneri un jārūpējas par to, lai būtu iespējama veselīga un aktīva, eh, veselīgs un aktīvs vecumdienas. Eiropas Savienībai ir nepieciešami stimuli, lai uh, veicinātu vistālantīgākos individus. ES pētniecības e, zonās izveide ir jāpabeidz līdz 2014. gadam. Tā smērķis ir radīt vienot tirgu inovācijām un jauninājumiem. E, tas jau ir, e, tas notiks uz jau, uz jau, ar jauno finanšu instrumentu palīdzību. Eiropas Savienības iekšienē uh, Mums ir jāizmanto savs potenciāls, kā arī jāizmanto iespēju visiem zinātniekiem Eiropas Savienībā eh, pavērt plašākas pētniecības iespējas. Polijas prezidentūra īstenos dažādus projektus, ņemot vērā padomus un komisijas noteikto laiku grafiku var secināt, ka mēs galvenokārt koncentrēsimies uz jaunās programmas eh, eh, izstrādi, ko mēs sauksim par horizonta programmu. Šī, šī jaunā pamatprogramma būs eh, vienkāršāk lietojama un skaidrāka. Tas nozīmē, ka mūsu mērķis ir arī panākt lielāku komplementaritāti starp es finansējumu pamatprogrammu un kohēzijas fondiem, kurus var izmantot dalībvalstis, jo īpaši vēlamies panākt procedūru vienkāršošanu attiecībā uz finansējumu, atskaitēm un projektu vērtēšanu pamatprogrammā. Vienkāršošana notiks galvenokārt divējādā ziņā. Pirmkārt, kas attiecas uz finanšu instrumentiem, otrkārt, attiecībā uz administratīvajiem šķēršļiem. Diskusijas notiks ne tikai padomes eh, līmenī par nākamo pamatprogrammu, Mēs rēķināmies ar to, ka komisija pirmo projektu šajā kontekstā vēl darīs zinām novembra beigās. Mēs sarīkosim arī vairākas konsultācijas un e, konferences plašā mērogā par šiem jautājumiem, kurus komisija mums prezentēs par šiem priekšlikumiem uz zaļās grāmatas pamatu. Pamata. Polijā notiks interesanta konference EU Interaction 19. Eh, un 20. oktobrī. Eh, tajā tiks runāts cits starpā par šādiem jautājumiem jautājumi, kas saistīti ar likumdošanas paketes apstiprināšanu jaunās pamatprogrammas radīšanai. Mēs esam ļoti pateicīgi Ungārijas prezidentūrai pār Eiratom sagatavošanas darbu. Turpināsim pūliņus saturiski attiecībā uz šiem diviem lēmumiem. Gaidam arī uz pilotu programmas vērtējumu secinājumiem par Eiropas partnerību attiecībā uz aktīvo un veselīgo, aktīvām veselīgām no vecumdienām. Par to tiks runāts arī oficiālajā padomes sanāksmē Briselē. Protams, mūsu mērķis ir uh, identificēt Eh, specifikācijas un atšķirības starp inovāciju partneriem un uh, rast iespēju kopīgai plānošanai. Institūcijas daļēji ir uh, līdzīga juridiska status, daļēji arī atšķirīga. Tādēļ mums ir jārod šai problēmai labs risinājums. 19. un 20. oktobrī Varšavā notiks sanāksme. European Innovation Summit, kurā par šiem jautājumiem tiks runāts, kā arī par intelektuālā kapitāla pilnīgāku izmantošanu, izmantojot tos instrumentus, kur Eiropā netrūkst, bet kur ir labāk, efektīvāk jāizmanto universitātes, efektivitāti zinātnē un pētniecībā. Par to arī tiks runāts pirmā ministra uh, tikšanās laikā Sopotā jau 20. jūlijā. Tātad gatavojot 20. jūlija Sopotas sanāksmi. Būs arī citi pasākumi tādi kā tikšanās visu stipendijātu Curie, Marie Curie eh, stipendijas eh, tik, stipendijā tikšanās, kā arī konferences Krakovā, piemēram, eh, kontekstā ar atomi enerģijas kultūru notiks konference. Tas viss ļaus mums precīzāk ap apjaust izaicinājumus, ar kādiem mums nākas saskarties un paturēt viņus prātā, gatavojot pamatprogrammu. Universitātēs, politikā un zinātnē par e, notiks šī diskusija iesaistot, protams, arī Eiropas parlamentu. Mēs kopīgi meklēsim risinājumus ES inovāciju nākotnē. Nemānīsim sevi. Tieši inovācijas ir viens no galveniem ekonomiskās izaugsmes dzinējspēkiem. ES pat labāk ir diezgan sarežģītā situācijā, vēl jau vairāk Eh, inovāciju nozīmība pieaug, un eh, to arī īstenībā neviens neapšauba. Eh, tik tālu mana ievadruna, es labprāt atbildēšu jūs jautājumus, uzklausīšu jūs viedokļus par atsevišķajiem punktiem, kurus es paudu. Paldies! Uh, Paldies, eh, ministres kundze. Jūs eh, noteikti izteicāt to, kas mums visiem ir uz sirds, proti, ka eh, es nākotnes, nākotne ir lielā mērā atkarīga no tā, vai pētniecības inovācija jomā mums izdosies panākt to, ko esam apņēmušies. Tam būs izšķiroša nozīme. Tādēļ es domāju, par to ir ne tikai jārunā, bet tas ir jāpierāda praktiskā politiskā rīcībā. Pirmie pie vārda pieteikšies, eh, pirmais ir kolēģis Gireks, lūdzu. E, Paņi minister. E, Labdien! Un eh, laipni lūgti, ministras kundze. Gribu atzīmēt, ka ļoti priecājos, ka jūs, kas esat eh, jurisprudences eh, profesori esat mūsu vidū un eh, prezentējat Polijas prezidentūras eh, prioritātes tik svarīgās jomās kā zinātne. Zinātne ir pamats inovācijām ekonomikā visā Eiropas Savienības vienotajā tirgū. Inovācijas ir tās, kas lielā mērā noteiks, vai Eiropa būs un arī nākotnē konkrētspējīga vai nē. Pēc brīža gribētu paturpināt šo domu, jo ir aspekts, kam ir liela ietekme uz visu inovāciju politiku. Mēs šobrīd esam ITRA komitejā. No vienas puses mēs izskatām industriju, pētniecības un enerģētikas jautājumus. Ir eh, viens aspekts, kas iezīmējies viss cauri mūsu eh, komitejas eh, darbā, un te iezīmēs kļūda, ka mūs vilināja šis princips, ko varētu nosaukt par doktrīnu, kas arī veicināja iniciatīvu apstiprināšanu, pat svar, ļoti svarīgu iniciatīvu apstiprināšanu, bet vai doktrīnai tiešām ir pamats? Un par ko es šeit runāju, iespējams, dažiem tas būs pārsteigums. Es runāju par uh, apgalvojumu, ka uh, CO2 ietekmē uh, klimata pārmaiņas. Polijas prezidentūras laikā noturē, notiks eh, pasaules klimata pārmaiņu konference eh, Darfūrā. Protams, ir arī citas eh, sanāksmes, kas jau notikušas, un katru reizi Eiropas Savienības pārstāvji zaudēja savu principu aizstāvēšanā daudz iemeslu dēļ. Un viens no galvenajiem ir tāds, ka Eiropas pārstāvji Eh, sāka uzstāties ar nepareizajiem apgalvojumiem. Eh, viens no tiem ir tas, ka jāsamazina eh, CO2 izmeši. Es piekrītu, ka tas tīri jāsamazina, bet vai mums vajadzētu histēriski aizstāvēt šo domu? ICPC ir startautiskais panelis, kas pēta klimata pārmaiņas. Un CO2 ir tikai viens faktors ir jāņem vērā arī daudzi citi. Šādu faktoru ir vismaz simts. Tie visi ietekmē klimata pārmaiņas. Līdz ar to domāju, ka šajā panelī izmantotie argumenti nav izvēlēti labi un nav zinātniski pamatot. Tāpēc man ir jautājums jums, ministrs Kundze, kā arī priekšlikums. Darfūra rā sanāksme notiks Polijas prezidentūras laikā, Vai jums nešķiet, ka mums vajadzētu izstrādāt Eiropas mūsu pašu paneli, kas izskat klimata pārmaiņu jautājumu? Un e, šie eksperti, izmantojot zinātniskās metodas un zinātniski pamatots aprēķinus, analizētu, e, kas īsti atbild par klimatu pārmaiņām. Tas ir ārkārtīgi svarīgs e, jautājums. Mums vajadzētu mainīt rīcību un mūsu attieksme pret klimatu pārmaiņām. Mums ir jāpārliecinās, ka mūsu dati ir pareizi. Pretējā gadījumā eh, mēs eh, atstāsim lielu iespēju uz izpēti, inovācijām, enerģētikas jautājumiem un eh, uz visu, ko mēs šeit komitejā skatām. Un esmu jau savas runas beigās, bet vēl tikai gribu pieminēt vienu piemēru. Inovācijas noteikti var palīdzēt mums mazināt CO2 izmešus, bet inovācijas varētu mums palīdzēt arī uh, cīnīties pret klimatu pārmaiņām kopumā. Paldies! Paldies, Macinkēvičs kungs. Dziękuję, panie przewodniczący. Witamy panie. Paldies, priekšsādātāji. Laipni lūgti, ministras kundze. Priecājos jūs redzēt mūsu komitejas sēdē. Man ir jautājums eh, ko esam jau ilgu laiku izskatījuši mūsu komitejā. Tas ir, kā izskatīsies nākamā ietvara eh, problēma un kopīgie eh, ietvari Eiropas Savienībā inovācijām un pētniecībai. Pirmais jautājums. Jūs savā prezentācijā jau pieskarāties šim aspektam, bet es gribētu konkrētāk saprast, kā jūs grasāties vienkāršot ietvara programmu pētniecībai un inovācijām. Jūs pieminējāt uh, Eh, ir finanšu un administratīvs vienkāršojums. Esmu pārliecināts, ka arī citās jomās vienkāršošanu varētu ieviest. Nākamais, kāda varētu būt veiksmīga sinerģija starp šīm ietvera uh, programmām? Un vai ir pamatoti nodibināt eh, Eiropas Savienības izpētes infrastruktūras, kas nodrošinātu, ka Eiropa spēlē vadošo lomu visas pasaules mērogā? Kā šāda infrastruktūra Eiropas Savienībā varētu izveidot? Paldies! Lūdzu, Karvalijo kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Laipni lūgti ministras kundz, priecājos jūs redzēt, paldies par jūsu prezentāciju. Paldies, ka prezentējāt Polijas prezidentūras programmu attiecībā uz pētniecībām un inovāciju. Eh, man ir jautājums un komentārs pirmkārt par vienkāršošanu. Ļoti priecājos, ka esat paredzējuši eh, vienkāršošanu savā programmā. Es biju referente vienkāršošanas ziņojumam, ko parlaments eh, ar lielu pārsvaru atbalstīja. Un te parlamentā mēs eh, var apspriežam, kā šie pasākumi būtu realitātē jāīsteno. Domāju, ka komitejai vajag gūt plašu politisku atbalstu, lai eh, izdotos īstenot eh, vienkāršošanas pasākums, jo e, ieviest vienkāršošanu nav nemaz tik vienkārši. No, simtu, e, no 700 ieteikumiem e, komisija jau ir eh, paņēmusi trīs un vēl ir papildus 40, eh, kas ir eh, vidustermiņa pārskatā paredzams, ka ieviesti, un pārējos cerams, ka vēlāk izdosies arī pieņemt, jo tie vēl ir jāapmaina. Katrā ziņā es priecājos, ka jūs grupa turpinās strādāt pie vienkāršošanas, ka turpina pastāvēt arī neformālā padomas grupa, kas ir ļoti svarīga. Uh, Un eh, arī no mūsu puses mēs rūpēsimies par vienkāršošanas īstenošanu. Man ir jautājums par budžetu. Parlamentā balsosim par priekšlikumu nākamai pērniecības inovāciju programmai, eh, un te ir runa par 100 miljardiem um, eiro, iepriekšējā ietvar programmā bija 50 miljardi. Komisija ir 29. Eh, jūnijā izteicās par jauno budžetu un paredzēja 80 miljārdus eiro. Mēs zinām, ka atsevišķas eh, valstis eh, grib atbalstītu palielinājumu, citas atkal nav īpaši apmierināts, jo gribētu eh, pieticīgāku Eiropas Savienības budžetu, un es gribētu uzzināt jūsu viedokli par šīm pārnām. Tāpat, kā jūs domājat, varētu izmantot sinerģiju strādājot ar struktūra fondiem? Jo pat tagad Eh, struktūra fondiem ir aptuveni 60 eh, miljārdi eh, inovācijām un pētniecībai, bet struktūra fondiem ir ļoti zema izpildes, um, zems izpildes līmenis. Kā varētu šo sinerģiju izmantot nākamajā programmā, veicināt kapacitātes celšanu un um, uzlabot un palīdzēt uh, reāli ieviešanu tirgu? Ja jums ir kādas domas, kā varētu uzlabot sinerģiju starp abiem šiem fondiem, es labprāt dzirdētu jūs viedokli. Paldies! Paldies, man diemžēl jānorāda uz to, ka jautājumi nebadzētu vadīt la vairāk laikā vienu līdz divām minūtēm, citādi ministrē nebūs vairs laiks atbildēt. Odīkungs. Merci, monsieur. Paldies, prieksēdētāji. Paldies, ministras kundze, par to, kas esat ieradusies. Man ir trīs jautājumi. Eh, par vidustermiņa eh, pārskatu. Mums vēl ir palikuši aptuveni 30 miljārdi eiro, ko vēl iztērēt. Parlaments eh, komisijai komunicē jau savu viedokli, un vai projekti, kā komisija tos izņēma 1. jūlijā, jums šķiet, ka atbilst interesēm, kuras mēs paudām. Otrais pievienojos eh, bažām par eh, nākamo finanšu perspektīvu. Eh, mēs sakiet, vai pārunās, kā jums šķiet dalību valstis domā par pētniecības eiropeizāciju. Pēdējais jautājums par Eirātom. Mums ir tas jē, kas paredz Eirātom paildzināt tāpat kā septīto uh, ietver programmu, bet te tas ir paredzēts 5, nevis 7 gadi. Vai jūs atbalstāt šo dosjē? Un uh, kā uh, padome raugās uz Eirātom dosjē? Kolārskas Babinskas kundze. Ja ties serdečņi vītam paņu ministru. Paldies. Laipni lūgt ministras kundze Eiropas parlamentā. Nesin, vai zināt, bet Kudrisks eh, kundze ir eh, īstenojis vienu no eh, labāk vērtētajām reformām Polijā, tas ir augstākās izglītības un tad, tad re, reforma. Un mans jautājums ir šāds. Mūsu komitejā tieši jau apspriežam šo jautājumu un pastāv tā sakrāt zināmas spriedze. Uh, Kad runājam par nākamajām ietveru programmām, vai ekscelences princips ir joprojām svarīgākais? Vai ekscelences izcilības principam jāsaglabājas tādam arī nākotnē? Nu, un, nu, protams, ka šis izcilības princips ir nozīmīgs, raugoties no inovāciju, konkurētspējas un izglītības perspektīvas, bet ko darīt, lai panāktu, ka jaunās dalībvalsts, kuras vēl pilnībā neizmanto Eiropas Savienības fondus un neiesaistos šais fondos, ko darīt, lai likšķi arī šīm valstīm iesaistīties dažkārt pat pielietojot gandrīz vai spēku. Jo, ja mēs vienkārši e, ļaujam uh, brīvprātīgi sakot izcilības principam, uh, atstāt tikai augs. Lansīzli kundze. Jārans Eslī. Paldies, ministrs kundze. Man ir trīs jaukā, jautājumi. Pirmais attiecas uz to, kas tikko tika pieminēts. Jūs teicāt, ka jūs uh, darīsiet visu, lai būtu vienādi nosacījumi visiem, jo daži reģioni Eiropā atpaliek. Jūs teicāt arī, ka mēs tam visam saņemsim attiecīgus kritērijus, standārtus, un ka jūs uh, tam visam pievērsīsiet uzmanību jūsu prezidentūras laikā. Jūs arī teicāt, ka zinātniskais un uh, jauninājuma potenciāls ir jāizmanto dalībvalstīs. Un tas būs kaut kas jauns, ko jūs ieviesiesiet. Jūs gribat arī, eh, vērtēt arī potenciālu, nevis tikai pašreizējo zinātniskās izturības situāciju darību valstīs. Man interesētu, vai es pareizi sapratu, un eh, vai jūs varētu vēl kaut ko vairāk par to pateikt? Otrakārt, jūs runājāt par kohēzijas fondiem un pētniecību. Vai jūs kaut ko varat kaut ko pateikt par pētniecības programmām un to saistību ar tehnoloģiskajiem institūtiem, tehnoloģisko institūtu CIP, ar programmām konkurence un inovācija, kur jūs uzskatāt, tur ir sinerģijas efektus? Vēl viens jautājums jūs uh, sākumā teicāt, ka jūs Polijā ļoti daudz laiku un uzmanību veltāt jaunatnē. Tas viss ir labi un jauki, bet mēs redzam, kā jaunatne atrodas tādā izteiktā bezdarba situācijā, un tas pieaug, un viņi nesaskata perspektīvas. Kāda izskatās situācija Polijā? Kādas pasākumus jūs Eiropā grasāties ieteikt, lai jaunatne saņemtu labāks iespējas? Hībneris kundze. Dziękuję bardzo, witam pani. Paldies. Laipni lūgti ministrs eh, kundze. Priecāmies jūs redzēt mūsu komitejā. Pētniecība un inovācijas ir vienīgais ceļš, kas palīdzēs Eiropai nostāties uz ekonomiskās atgošanās ceļa. Ir jāveicina pētniecība, lai rastos arvien jaunas inovācijas, kas dos labumu arī industrijai. Kā to panākt, esam nosprauduši Eiropā jau skaidrus kritērijus. Esam nospraudoši ambiciozus mērķus, un, bet, diemžēl, mums ir jānovēro smadzeņu aizplūšana prom no Eiropas, ko finansē daļai pati industrija un daļai pētniecības eh, vienības, kas strādā tikai industrijas labā. Un um, mums ir bažas, uh, ka, ja nebūs institūcijas pa... Vicpēta kundze, tājas kundze. Paldies arī es uh, saku laipni lūgti, ministras kundze, es ļoti novērtēju jūsu prezentāciju. Man ir vairāki jautājumi. Pirmais par iespēju veicināt kopējo programmu, ko kolēģi pieminēja. Kā mēs varētu eiropeizēt pētniecību? Nu jā, ļoti laba doma, bet ja mums jau izdotos vienkārši izstrādāt kādu vienu kopīgu programmu, jau tas būtu labi. Diemžēl ir grūti pārliecināt dalību valstis ieguldīt, jo to investīciju kapacitāte ir pārāk zema. Tomēr ceram, ka izdosies šo sliekni uh, E, paaugstināt, un mums izdosies kopīgi e, veikt pētījumus nopietnās jomās, kā piemēram Alzheimer slimības izpēta. Mums vajadzētu tam atvēlēt papildus līdzekļus. Otrais mums ir jāpievērš uzmanība arī sociālām inovācijām. E, un jāskata tas Eiropas kā inovāciju centrā uh, kontekstā. Tas ir ļoti plašs lauks. Sakiet, ministre, kādas eh, iniciatīvas, kādas soļus mēs varētu spērt šai jomā, kā sociālas inovācijas varētu izmantot par labu ekonomiskai izaugsmai, labākai ekonomiskai pārvaldībai un tā tālāk. Visbeidzot, es gribētu paturpināt par resursiem teikto un eh, par eh, pas, jau pastāvošiem Eiropas Savienības fondiem. Man ir radies priekšstats, ka, ņemot vērā pastāvošās grūtības eh, dalību valstīs, katrs cenšas pēc iespējas ātrāk piekļūt pats pie šiem fondiem, un tāpēc mums uh, ir šie sliekšņi. Arī inovācijas varētu veicināt vietēji mēroga konkrētas spējas celšanai. Mums jā... Paldies. Kolīga Taira. Taira kungs. Jā, Fūzītisna, Frau Ministrin, Lībe. Priekšēdētāji, kolēģis un kolēģi, mans jautājums ir vērsts uz uh, sestās ietvaru programmas, uh, pamatprogrammas uh, novērtējumu, kas ir arī starpziņās par septītās pamatprogrammas. Vai manu runa tiek tūkota? Um, Sestajā pamatprogrammā tika konstatēts, ka blakus eh, pētniecības institūtu un universitāšu veicināšanai arī līdzdalīgajās eh, uzņēmumos apmēram 20% no eh, līdzekļiem ir attiec uz maziem vediem uzņēmumiem. Tas bija Eiropas parlamenta mērķis maziem vedējiem uzņēmējiem radīt pieeju Eiropas Savienības finansējumam arī pētniecības eh, atbalsta jomā un to palielināt. Protams, ka eh, par eh, ar struktūru reģionālu fondu palīdzību pastāv šāds, šāda iespēja samazināt šķēršļus piekļuvē. Es arī pats biju piedarījos ziņojumā par šo atbalstu. Mans jautājums ir tāds, vai polijas prezidentūra saskatā mazo un vidēju uzņēmumu līdzdalībā nākotnes eh, atbalstā arī rīcības eh, centrāla punkts. Varbūt jūs varētu kaut ko par to pateikt. Paldies, un līdz ar to es gribētu tagad dot vārdu ministrs kundzē. Mums ir 15 minūtes, un tie bija tik eh, daudzi ļoti sarešķīti jautājumi. Es ceru, ka jūs varēsiet mēģināt uz tiem atbildēt. Bardzo serdecznie dziękuję za przedstawienie. Paldies par jūsu uzdotajiem jautājumiem un paustajiem komentāriem. Tie visi pierāda, ka e, mums priekšā vēl stāv daudz izaicinājumu. Es gribētu pirmkārt pievērsties diviem jautājumiem, ko uzdeva Karvalo kundze un Marcinkeviča kungs, jo šie divi jautājumi zināmā mērā pārklājas. Abi runāja gan par vienkāršošanas politiku, par vienkāršošanu, un abos jautājumos jūs pieminējāt nepieciešamību meklēt jaunas finansiālas iespējas. Ja runājam par vienkāršošanu, mēs patiešām novērtējam Karvaljo kundzes ziņojumu par eh, vienkāršošanu. It īpaši novērtējam jūsu izstrādātās rekomendācijas. Paldies jums par tām. Mēs atzīstam, ka tās eh, ir uh, Eh, ļoti vērtīgas, tomēr jāatzīst, ka nevienmēr tās eh, īstenot ir vienkārši. Viens no galvenajiem šķēršļiem izcilības eh, sasniegšanai un finansējuma saņemšanai ir sarežģītas regulējums. Līdz ar to mūsu prioritātei būtu jābūt noteikumu vienkāršošanai, lai tie kļūtu lietotājiem pieejamāki. Grupa, kas mūsu prezidentūras ietvaros E, ir atbildīga īpaši par finansiālu šķēršļu pārvarēšanu, tā izstrādājas vairākas e, idejas. Viena no tām ir e, jauna aprēķina metode, kas ņem vērā kopējo summu un aprēķina. Veids aprēķins tādā veidā, lai talantīgākie zinātnieki un pētnieki varētu pēc iespējas ātrāk sākt savu darbu un varētu vienkāršāk piekļūt fondiem. Mūsu prezidentūras laikā mēs koncentrēsimies uz atteikšanās no formālām juridiskām barjerām. No šī viedokļa raugoties, mēs arī pētām iespēju labāk harmonizēt procedūras, kā saprakstīts ietver programmā. Te ir runa arī par harmonizāciju starp ietvara programmu un e, tēriņiem e, pētniecībai un inovācijām no struktūra fondiem. Mēs cenšamies šos abus aspektus harmonizēt. Nākamais pāriešu pie jautājuma, ko arī man uzdevāt. E, rodas iespējas, un mēs jau pat zinām, ka nevarēsim eh, visur nodrošināt vienotu procedūru. Bet, ja mums izdotos attīstīt līdzīgus noteikumus, kā piemēram izvērtēt projektus, jau tas būtu liels solis uz priekšu, priekš visas Eiropas Savienības. Līdz ar to E, īpaši pētniecībai un inovācijām atvēlētie fondi tiktu izmantoti labāk. E, mēs konstatētu, kam e, no, jānāk finansējumu no struktūra fondiem, kam no citiem. Tam ir pieejami dalībvalsts nacionālajie resursi. Ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis e, īsteno struktūrāls reformas, lai šīs e, reformas e, tiktu vienkāršotas un padarīts efektīvāks, lai jaunie lēmumi, jaunā ietveru programma ir skaidrāki, saprotamāki un vienkāršāk īstenojami. Tāpat mums jāatceras, ka dalībvalsts arī dzan spēlē nozīmīgu lomu Pastāv instrumenti, kas kombinē projektu finansējumu, ņemot eh, finansējumu gan no ietvara programmām, kā arī citiem finansējuma avotiem dalību valstu nacionālajiem resursiem. Un te es gribētu atbildēt uz jautājumu, ko uzdeva Tajī kundze kas saistīts ar jautājumu par plānošanu un pētniecības finansēšanu no dalībvalstu puses un no otras puses no Eiropas komisijas puses. Te mēs skatām jautājumu, ko plaši apsvērsim to plaši apsvērsim padomas sēdēs. Piemēram, septembrī ir paredzēta formāla padomas sēde, kurā notiks diskusijas par šo tēmu. Mēs esam pārliecināti, ka ir jācenšas atrast tādus instrumentus, kas no vienas puses ļautu mums labāk izmantot kopējo plānošanu, un no otras puses atbildēt uz globālajiem izaicinājumiem, ko eh, Tais kundze pieminēja. Šīs eh, apgrieztās pieejas iniciatīvas var tikt īstenots jomās, kas cenšas atbildēt uz globālajiem izaicinājumiem. Dalībvalsts. Esmu visai droša, ka ir guvušas jau zinām pieredzi kopīgajā plānošanā un arī, dzen, var meklēt citas finanšu alternatīvas, eh, finansējot šās programmas. Komisija prezentē zināmas koncepcijas un cenšas arī, dzen, turpināt definēt globālus izaicinājumus. Padomēji, izvērtējot pirmo partnerības eh, iniciatīvu par aktīvu uh, novecošanu, arī tika izstrādāts vadlīnijas par to, kas būtu darāms tālāk. Vai mums vajadzētu attīstīt tās programmas, kas ir identificētas un definētas no komisijas puses kā inovāciju partnerības instrumenti. Piemēram, runājot par izēju materiālu, um, politiku, lauksaimniecības politiku. Tomēr šobrīd, nezinot to, kādi ir rezultāti pirmās programmas izvērtējumam par aktīvu noveco un veselīgu novecošanos, ir grūti vēl pateikt un paredzēt, kāda būtu, kad būs galīgā padoms nostāja. Polijas prezidentūra censties, centīsies panākt vienprātību, cik lielā mērā tas būs iespējams šajā jautājumā. Darīsim visu, kas iespējams, lai garantētu uh, labu procedūru īstenošanu, lai panāktu sinhron Eiropas Savienības un nacionālo resursu labāko iespējamo izmantošanu. Jūs uzdevāt arī vairākus interesantus jautājumus par inovācijas politiku, piemēram, par inovāciju ekonomiku. Gereka kungs, profesors, piedāvāja nodibināt Eiropas mēroga paneli, kas būtu atbildīgs par klimata pārmaiņu pētīšanu. Šis, šis ir eh, viens no pasākumiem, viena no iniciatīvām, ko mēs varētu tiešām eh, īstenot vai nu ar kopīgās eh, plānošanas palīdzību, vai izmantojot citas aktivitātes, izstrādājot mūsu enerģētikas politiku. Piemēram, caur inovāciju partnerību. Es domāju, ka šis jautājums mums noteikti būtu jārisina, jo šobrīd iegūtie zinātniskie rezultāti ir tālu no ideāla, un mēs to apzināmies. Mēs saprotam, ka šādi rezultāti var radīt problēmas, e, kad domājam par tālāku attīstību, bet galvenais mūsu mēģis ir panākt harmonizētu ekonomisko attīstību, lai mēs varētu pārvarēt krīzi. Marcinkeviča kungs arī uzdeva jautājumu. Eh, atbildot, uz kuru es jau pieminēju vienkāršošanu un eh, sinerģiju starp kohēzijas fondiem un horizontālām programmām. Bet ir izšķiroši svarīgi man tagad piebilst vēl papildus informāciju. Mums, domājot par Eiropas pētniecību infrastruktūru un infrastruktūras attīstību, ir jāsaprot, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Eh, noturēsim pirmos eh, ministru konferenci, pēc kuras notiks eh, neformālā padomas. Sanāksmē šai konferencē centīsimies identificēt būtis kaut kos vājos punktus, bet tāpat laikā arī uh, uh, pozitīvos aspektus. Nevienu no uh, reģionāla novietojuma perspektīvas, jo gribam panākt attīstības politiku, kas veicinātu gudru attīstību un gudru reģionālo specializēšanos un attīstību, ņemot vērā katra reģiona īpašos apstākļus un jau pastāvošo infrastruktūru, kas jau pastāv vai kas drīzākajā nākotnē tik paredzēta radīt. Šādās aktivitātes mums jākoordinē gan Eiropas Savienības, gan dalībvalsts, gan reģionālā līmenī. Ir ļoti svarīgi to panākt, lai nepārklātos uh, aktivitātes un infrastruktūras, lai šāda pārklāšanās tiktu novērsta. Vēl viens aspekts ir, ka jāļauj zinātniekiem, jauniem zinātniekiem iesaistīties šāda veida aktivitātēs visās dalību valstīs. Un zinu, ka manai, man jau beidzas man atvēlētais laiks, bet mēs katrā ziņā domājam, ka Uh, balstoties uz uh, šo plašāko infrastruktūru, kā arī vidējā mērogā vajadzētu lielāku atvērtību pret jauniem zinātniekiem. Tāpat izskanēja jautājums. Sīzās kundze uzdeva uh, jautājumu par to, kā izvērtēsim pētniecības potenciālu un ko darīsim ar bezdarbu, jauniešu bezdarbu Eiropā. Te pētniecības eh, potenciālam Eiropā ir dažādi eh, veidi, kā novērtēt to, bet, un mēs noteikti esam tālu vēl no ideālās situācijas. Mēs ceram, ka komisija izstrādās integrētu kritēriju par to, kā izvērtēt inovāciju līmeni. Un, runājot par šo inovāciju līmeni, mums vajadzētu tālāk eh, precizēt, kā izvērtēt efektivitāti. To vai ir iz, efektīvi izmantoti uh, publiskie uh, līdzekļi, kas pie, rada pievienoto vērtību, jo viena no Eiropas Savienības prioritātēm ir padarīt izpēti uh, efektīvāku, radot gala pakalpojumus un produktus, ko var laist tirgu. Mums ir e, šis aspekts jāņem vērā, izvērtējot pamata izpētes rīcības. Un, ja domājam par jauniešu bezdarbu Eiropā, uzskatām, ka tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas, e, ar ko Eiropas Savienībai jāsaskars. Un te es gribu padalīties arī e, pieredzē no Polijas. Mēs izmantojam struktūra fondus, lai atbalstītu tos, kas grib mācīties. Lai jauni cilvēki izvēlētos tādas ļoti tehniskas jomas un uh, lai tas tiktu veicināts. Dalību valstīs uh, ir uh, dažādi studēja virzieni, kuras studē ļoti daudz jaunu cilvēku, piemēram, pedagoģija. tādas studijas par skolotājiem, pamatoties demogrāfisko attīstību. Īstenībā tam vairs nav tik liela nepieciešamība. Vairs tik daudz skolotāju nebūs vajadzīgi. Polija šeit izmantoja struktūra fondus, lai organizētu studijas eh, tehniskās pētniecības jomā un citos studiju virzienos, kas uh, jaunajiem cilvēkiem sniegt iespēju iet uh, Eiropas zinātnes telpā, izstrādāt jaunas tehni, tehnoloģijas, tad dibinot šādu studiju virzienu, šādas specialitātes. No otras puses mēs to visu veicinām, jo mēs esam veikuši pētījumu par to, kāds pieprasījums ir tirgū. Uzņēmumi tirgus dalībnieki mums ir teikuši, ka mēs nevēlamies pedagogus, mēs vēlamies labi izglītotus uh, informātiķus, inženierus, enerģijas uh, zinātniekus un tam līdzīgi. Es vēl neesmu atbildējis uz jautājumu, kur uzdeva Toirer kungs. Viņš jautāja. Viņš uzdeva jautājumu, uz kurus varbūt neatbildēja pilnībā savā ievadā. Mēs apzināmies faktu, ka nav runa tikai par to, kā palīdzēt uh, maziem vidiem uzņēmumiem, bet pat ļoti maziem uzņēmumiem, tātad tādiem, kas tikai dibina savu uh, um, nevielu uzņēmumu, kas ir pabeiguši augstskolu, tikko kā ieguvuši diplomu un uh, galvenokārt uh, maziem vidēju uzņēmumiem tas arī ir mūsu ceļš. Tā kā ir, būs izstrādāt attiecīgi instrumenti, tā tas būs ceļš, lai sniegtu tādu atbalstu sistēmu, lai uh, palielināt inovācijas spēju. Skatos uz priekšsēdētājiem, viņš tā kā drusku nervozēt sāka, jo es runāju ļoti ilgi. Ja man izdevās atbildēt uz visiem jautājumiem, tad es, protams, pēc tam esmu jūsu rīcībā, var papildus atbildēt jums. Man, es ne, neatbildēju vēl Kolārskas Bobinskas kundzē. Jā, patiešām. ir ļoti daudzas idejas par to, kā varētu tikt uh, pārstāvēt valstis izcilības principā, bet uh, mēs uh, pievēršam uzmanību tam, kā, piemēram, neoficiālajā sanāksmē Sopotā Eiropas Savienība izdarīja secinājumus, kas pamatotos uz analīzi, kādā veidā tiek izmantot inš Eiropas instrumenti pētniecībā. Un tieši šie secinājumi ir tie, uh, uz kuru pamata mēs attīstīsim idejas nākotnē. Tad pamatoties uz tādu visaptverošu rezultātu analīzi. Zirnieks, paldies priekšādātē arī par to, ka devāt man iespēju runāt jūs priekšā. Un man patiešām jāatzīst, ka tas bija tādas patiekamas atmiņas. Es jūtos kā pirms četriem gadiem. Es sēdēju otrā pusē Un tas patiešām ir ārkārtīgi patīkami man šeit būt, un tas ļoti labas atmiņas arī par toreizē darbu, un paldies, ka es tagad varēju jums, ar jums runāt, tā sakot, no otras puses. Ministrs kundze, paldies, arī mums tas bija tāds ļoti jauks piedzīvojums, un liels paldies, ka atnācāt pie mums, sniedzāt mums informāciju. Mēs jau noteikti nākamajā pusgadā tiksimies atkal, un tādēļ lūdzu jūs saprast, ka mums ir tik daudz runātāju šodien, es lūgtu atvainošanos, tas patiešām bija ļoti labi no jūsu puses un uh, priecājos jau tagad par uh, ļoti labu nākamo pusgadu. 4 okay? Hannah, we need some time. Oh, we are technical. Sometimes it's complicated. Meine Damen, meine Herren, die Dāmas un kungi, kolēģis un kolēģi, vēlētos tagad jau sākt ar eh, pāris eh, ievadvārdiem. Tagad sagatavojam tehniku, lai tā varētu darboties. Es ceru, ka tas tuviet sākas strādāt. Šodien rīt mums ir ļoti daudzi sarunu partneri, un tādēļ mums jāparaukās, lai mēs eh, arī laika ziņā to visu pagūtu. Man ārkārtīgi priecē, gribētu to īpaši uzsvērt, ka mums šeit ir starptautiskās um, Enerģijas aģentūras eh, eh, direktors Tanaks Kungs, eh, sirsnīgs paldies komitejas vārdā. Mēs zinām, ka šajās dienās jums ļoti daudz ir jāstrādā un jāatbūt uz daudziem jautājumiem un jāstrādā ļoti daudz ieteikumu, bet jūs zināt, ka arī Eiropā par enerģijas apgādu nākotnē. Par jautājumu par to, ka, kāda būs atomenerģijas nākotne, kā jūs nevērtējat enerģijas novērtējumu situāciju, kā jūs nevērtējat arī situāciju pēc Japānas katastrofas kas ārkārtīgi visus uh, dziļi aizkustinājusi, un uh, kādreiz ir tā, tāds iespējas, ka tas ir ļoti visu tā raizskāris, bet uh, ir ne tikai labi šīs emocijas, bet arī, ja tam visam tiek pieejams klāt arī druskot fakti un informācija, un tādēļ mēs priecājamies, ja jūs mums palīdzētu sniegt vienkārši papildus informāciju, lai mums palīdzētu mūsu lēmumu pieņemšanas procesā. Sirdnieks, paldies! Negribētu vairāk neko teikt, tagad jums, Tankas kungs, vārds. Thank you very much, uh, Mr. Paldies, priekšsēdkungs. Ar lielu prieku uzstājos atkal jūsu komitejā, lai prezentētu mūsu Startautiskās enerģijas aģentūras analīzi. Kā jūs uh, labi ziniet, mūsu misija, kas atrodas Parīzī, ir cieši saistīta ar enerģijas drošības fórumu tas, ka mēs panācām uh, naftas krājumu uh, atbrīvošanu pirms diviem mēne, uh, nedēļām, ir daļa no mūsu misijas un uzdevuma, lai uh, gādāt par to, ka uh, Libijas traucējuma rezultātā neaptrūktos naftas resursu pasaulē. Uh, Interesants diskusijas par mūsu strateģisko rezervi atbrīvošanas ietekmi. Labprāt atbildēšu uz jautājumiem šajā sakarā, taču šodien runāsim par Fukušīmas eh, notikumu ietekmi, kas atgadījās Japānā. Priekšsēžkungs, jūs pieminējāt, ka eh, tā bija katastrofa kas ir ļoti būtiski ietekmējusi visu enerģētikas sektoru, īpaši atomenerģijas nākotni. Kā Japāns, es īpaši nožēloju šos notikumus, stabilizācija joprojām notiek, bet es esmu ļoti pateicīgs par plašo palīdzību, ko visas pasaules valdības ir sniegusi mums E, pēc tsunami un zemestrīces, ne tikai e, pēc e, atomspēkstacijas katastrofas. Rekonstrukcija notiek, daudzas ekonomiskās aktivitātes atjaunojās, es personīgi esmu pārliecināts un uzticības uh, optimismu pilns, ka Japāna atgriezīsies pēc šī, šīs nelaimes. Startautisko enerģetikas aģentūrā mēs nodarbojamies arī ar scenāriju izpēti. Tā ir svarīga strateģiski misija mums papildus šiem naftas krājumiem jautājumiem, jo ir svarīgi mums arī novērtēt, cik daudz enerģētikas mums pietrūk, kā, kādas eh, politikas rekomendācijas mums būtu jāizsaka savām dalību valstīm, kā arī uh, enerģijas patērētiem, kas nav mūsu dalībvalsts. Katru gadu mums, mēs publicējam globālo enerģētikas pētījumu, kas šogad tiks izdots novembrī. Un eh, šīs mēģinājums pilnībā atteikties no kodolenerģijas būs svarīga sadaļa eh, šajā ziņojumā. Tagad par patreizējo situāciju pat laban mēs nezinām, kas tieši ir Fukušīmas katastrofas iemesli. Mēs vēl gaidām Japānas valdības pre, e, pilnīgāku analīzi par notikušo, par to, kādas bija kļūdas, kāda riska novērtējuma tehniski jautājumi, arhitektūras jautājumi. E, ir daudz potenciāli apskatām jautājumu, un tādēļ mums būtu jānogaida izpētes eh, gala rezultāti, lai nodrošinātu to, ka pēc situācijas stabilizēšanās mēs izdarītu pareizos secinājumus un uzlabotu savus zināšanas par šādām tehnoloģijām, tātad par kodolenerģiju. kodolenerģijai eh, naftai ir eh, svarīga loma enerģijas nākotnē, bet pēc Fukushimas ir skaidrs, ka dažas eh, valstis tātad sāk pārskatīt kodoldrošības jautājumus. Starptautiskās enerģētikas aģentūras iepriekš veidoties scenāriji šodien šķiet pārāk optimistiski. Tātad e, pēc šiem incidentiem mums ir tie jāpārskata. Attīstība noteikti varētu būt e, palēnināt attiecībā uz jaunu spēkstacīju celšanu un daudzās vietās vecās spēkstacijas varētu ātrāk nekā paredzēts tikt slēgtas. Analizējot situāciju Vācijā, kā arī citās valstīs, pastāv bažas eh, Šveicē, Itālijā, dažās Eiropas valstīs, acīm redzot, lūdzu nākamo slaidu, tepat laikā mēs redzam Dažās Eiropas valstīs, Francijā, Zviedrijā, e, Somijā, apvienotā karalistā un daļās, e, dažās citās Eiropas valstīs, kā arī tādās jaunās ekonomikās kā Ķīnā, Dienvidāfrikas Republikā, Krievijā, e, spēcīgi apņemšanos joprojām arī turpmāk izmantot atomenerģiju. Tātad ir dažādi secinājumi. Bet pat laban mums ir tādi pamatpieņēmumi, proti, ka jau e, nu, ir plāni, kas atsimredzot tiks turpināti, bet nākotnes plāni e, savu līmenī būs atomenerģijas pieaugums palēnināšanās. palēnāšanās varētu būt lēnāka šajās augušajās tautsemniecībās. Mums būs jāraugās arī uz to, ko mazāka eh, kodolenerģijas izmantošana varētu nozīmēt globālajā enerģētikas kontekstā, enerģijas cenu jautājumu un cik lielā mērā mums izdosies cīnīties pret klimatu izmaiņām. Un arī kā būs ar enerģijas drošību un energo mikšļa daudzveidošanu. Mēs raudzīsimies, e, no, e, apskatīsim katru valsti atsevišķi, ko, kā to varētu ietekmēt mazāk atomenerģijas izmantošanas scenārijas. Mūsu pieņēmums ir tāds, ka ja ESO attīstītās tautsaimniecībās mazāk turpmāk izmantot atomenerģiju, bet ne SAO valstīs eh, daļu no spēkstacijām vismaz tikt turpināts darbināt, tad jaunās kapacitātes tikt samazināts vismaz par pusi eh, mūsu jaunās politikas scenārijā. Tas ir eh, ļoti ticams scenārijs, kas Kopenhāgenes vienošanās mazākās ambīcijas ņem vērā. Tātad ir daudz grūtāk sasniegt 2 grādu Celsiju. Mēs tos, bet drīzāks varbūt ir pastāv jaunās politikas scenārija īstenošanās. Tajā mēs rēķināmies ar 630 gigavatu papildu kapacitāti, kas būs nepieciešama un tiks celta. tajā skaitā arī aizvietojot vecākas spēkstacijas, bet šajā scenārijā mēs rēķinamies ar samazinājumus pusi no 360 uz 180 gigavatiem jaunu kapacitāšu. Tātad šajā kodola enerģijas samazināts izmantošanas scenārijā, kas iezīmēta lielākrās. gaišākajā dzeltenā krāsā jūs redziet, ka atomenerģijas daļa, um, ko uh, enerģijas mikslī samazināsies no 10 uz apmēram 10, 14 no apmēram 10 procentiem. Un redzēsim, kā tas ietekmēs emisijas. Lūdzu, nākamo slaidu. Lūk, kā tas ietekmēs citu energoavotu izmantošanu. Mēs pieņemam, ka N elektrības ražošana aizstās to, ka mazāk būs atomenerģija, pus, uz, trež, uz trešdaļu ogles, gāzi un atjaunīgā enerģija. Tas, protams, ir atkarīgs arī vēl no uh, cēnu attīstības, bet mēs reiķinamies tātad ar šādu sadalījumu. Trešo daļu tātad aizstās ko, ogles, trešo daļu gāzi, trešo daļu atjaunojumā enerģija. Tātad mums būs 130 apmēram miljonu tonu sama, eh, palielinājums attiecībā uz ogles Eh, patēriņu, tas ir apmēram Austrālijas ražošanas apjoms, kas mums būs nepieciešams papildus 2035. gadā gāze, apmēram 80 bi, eh, miljārdu kubikmetru papildus būtu nepieciešama, kas atbilst Katāras gāzes ražošanai. Mums tātad vajadzīga vēl viena Katāra 2035. gadā un vēl viena atjaunīgā enerģija ap 450 terawatt stundu papildus 2035. gadā, tātad piecreiz esošā Vācijas atjaunīgās enerģijas ražošana piecas valsts, piecas Vācijas pat laban. Lūk, scenārijas ieteikumu, ko es jums paskaidroju, tātad ar mazāk atomenerģiju, kad jāiztiek kā tas ietekmē, atsauksies uz citiem resursiem. Tas noteikti nozīmēs, ka gāzes cenas, ogļu cenas pieaugs un arī, protams, atjaunojumā enerģija varētu cen, eh, cen eh, mazāk pieaugs vai samazināties pat, bet kopumā atjaunīga enerģija ir dārgāka. Līdz ar to energo cenu pieaugumu būtiski varam gaidīt. Lūk mūsu aprēķini par CO2 emisijām. gaišāk, zilāk, gaiši zilajā krāsā ir attēlots jaunās politikas scenārijs. Jā, stabilizācija notiek, bet netik lielā mērā, kā mēs to gribētu redzēt 2 grādu Celzijas scenārijā, ko es jums vēlāk parādīšu. Saskaņā ar jaunās politikas scenāriju ņemot vērā ogļu gāzes izmantošanu jaunā e, mazāk kodolenerģijas izmantošanas scenārijā 0,5 gigatonu papildu emisijas, tātad ap 30 vairāk CO2 izmisīs no enerģetikas ražošanas 2035. gadā. Akumulētais e, summa ir apmēram 4,5 gigatonas CO2 emisiju ziņā, tā tad noteikti tas eh, šo samazinājumu uz pusi 2000, līdz 2050. gadam, kas ir mērķis sarunvedējiem pret klimata izmaiņām kļūst ļoti, ļoti grūti sasniedzams. Un 2035. gadā joprojām tas ir ņemot vērā to, ka sīsies tehnoloģija kļūst arvien svarīgāka. Tātad oglekļu uzglabāšana tehnoloģija. Mēs reiķinamies ar to, ka 2050. gadā, lai sama, sasniegtu 50% samazinājumu, mums ir nepieciešams 50% atjaunīgās enerģijas un puses. Otrajā pusē vajadzētu būt atomenerģijai un CCS ja atomenerģija tiks samazināta, tad CCS loma kļūs daudz svarīgāk. Kā to panākt, tātad tas būs ļoti svarīgs politikas jautājums nākotnē arī attiecībā uz gāzi pat. Lūk mūsu patreizajā analīze par Vāciju. Vācija izdarīja ļoti ambiciozu lēmumu līdz 2022. Uh, uh, gadam atteikties no atomenerģijas, ja tas tiks īstenots, tad Vācija noteikti samazinās ar energoefektivitātes palīdzību enerģijas patēriņu eh, par 10%, saglabājot ekonomisko izaugsmu, tomēr samazinot eh, enerģijas patēriņu, tas ir liels izaicinājums kā tāds, bet turklāt tad, tad melnā sadaļa pilnībā pazūd un to aizstāja 35% atjaunīgie eh, resursi, kas ir ļoti izaicinošs mērķis, kā arī, lai CO2 emisiju mērķi sasniegtu, tad arī Vācijai ļoti būtiski jāsamazina ogļu patēriņš, palielinot gāzes patēriņu ļoti jūtami. Mūsu aprēķinos tas nozīmē 16 eh, miljārdu kubikmetru papildu importu gāzes tātad 2022. gadā. Tas ļoti patiks Krievijai, bet tas rada arī bāžas par energodrošību ne tikai Vācijā, bet visā Eiropā, jo mēs zinām, ka Eiropas elektrotīkli ir ļoti cieši saistīti. Un tas ir Eiropas enerģijas politikas svarīgs jautājums, izmantojot vairāk atjaunīgo enerģiju, drošības apsvērumu dēļ. Šis kopīgais Eiropas enerģijas tirgus ir viens no labākās prakses piemēriem Eiropā, bet tajā pat laikā vienas valsts lēmums kā šis, viens valsts ļoti būtisks lēmums ietekmēs ar šo tīklu arī pārējos valsts. Tātad otrs, ko es gribu teikt, Vācijas, kas vienais valsts lēmums, uh, ir, protams, jārespektē, bet tāpat laikā e, tam e, to vajadzētu labi koordinēt Eiropas Savienībā, tāda ir mūsu rekomendācija. Nākamais. Lūk, kur atomenerģijas kapacitātes tiks radīts jaunās politikas scenārijā. Šis nav zemā mazāk atomenerģijas patēriņa scenārijs, bet jaunās politikas scenārijs 2020. 5. gadā galvenokārt Ķīnā un citās ne ESO valstīs notiek lielākā jaunas pēcsacītas celšana. Zilā sadaļa pieaugs arvien vairāk kādēļ, tādēļ, ka vienkārši ir nepieciešams aizstāt novecojošās atomspēkstacijas SO dalībvalstīs. Tātad saglabājot SO līmeni ir nepieciešams milzu investīcijas, bet mūsu scenārijā šī zilā sadaļa varētu tikt samazināta uz pusi. um, tas lielā varā varētu palielināt atomu spēkstaciju skaitu ne ESO valstīs. Tātad vēl svarīga implikācija drošības jautājumi ir jāapsver ļoti rūpīgi, nevis ESO valstīs, bet tieši ne ESO valstīs. Pretējā gadījumā droša atomspēkstacija, atomenerģijas e, izmantošana nevarēs tikt garantēta. Un gal galā, priekšsēžu kungs, grafiks, ko mēs izmantojam, lai parādītu, kāda ir ilgspējīguma izaicinājumi. 450 scenārijs, tas ir redzams lejā, bet augšējā punktainā sarkanā līnija attēlo e, turpināt kā tagad scenāriju, bet apakšā mēs redzam 450 scenāriju. Ko nozīmē 450 scenārijs? Tātad 2 grādi Celsijas tātad līdz 2050. gadam samazināt emisijas uz pusi CO2 emisijas zilā, eh, līkne parāda jaunās politikas scenāriju un sarkanā eh, līkne eh, atomēnerģijas samazināšanas scenāriju. Ir vēl viens scenārijs, tas ir eh, gāzes zelta ēras scenārijs. Ko tas nozīmē, ņemot vērā uh, slānekļa gāzes papildu pieejamību un milz pieprasījumu Ķīnā gāze varētu tikt izmantot daudz plašāk nekā mēs līdz šim domājām. Ja šie gāzes intensīvās izmantošanas scenāriji īstenotos, ko tas nozīmētu? Diemžēl gāze joprojām emitē CO2 gāzi dedzināšanu. Tā tad. Tas daļai ietekmē jaunās, e, līdzinās jaunās politikas scenārijam, bet tomēr ļoti tālu no 450. scenārija. Te, lai to sasniegt, mums ir daudz efektivitāte biodegvielā jāinvestē CCS. Tas nav neiespējami, bet praktiski runājot ļoti, ļoti sarežģīti, gandrīz neiespējami praktiski šo 450 e, e, scenāriju sasniegt ar mazāku kodolenerģiju. E, Priekšsēškungs vairāk detaļās neieslīgšu, bet mūsu analīze rāda, ka jā, domājot par energo drošību, mums ir jāizmanto visi, jāapskat visi šie potenciālie energoavoti kopumā. Pretējā gadījumā energodrošību nevar nodrošināt. Atomenerģija ir ļoti svarīga sadaļa tajā. Ar visiem drošības apsvērumiem mums ir jāņem vērā tātad atjaunīgā enerģija, efektivitāte, CCS, gāze. Tas viss arī turpmāk jāvar izmantot pretējā gadījumā energodrošība un ilgtspējība līdzsvarot energo drošību nevarēs tikt sasniegta. Un vēl svarīgs vēstījums šeit - energo drošība ir jā e, apskata nevis valsts, bet reģionu kontekstā. Eiropas modelis ir viens no labākiem, tādēļ mēs ceram, ka Eiropa varētu parādīt jūsu lēmumus jūs diskusijās, ka energodrošības nākotni var tikt sasniegt ar labu tīkla funkcionēšanu ar kopā ar ļoti līdzsvarot veidu, kā izmantot dažādos avots, tajā pat laikā runājot vienā balsī ar jūsu piegādātājiem. Tā arī varētu būt atslēga rekomendācija no mūsu puses jums pēc Fukušīmas. Paldies, priekšsēžkungs! Tanaka, herzlichen Dank. Tanaks kungams iznieks paldies par šo ļoti skaidru analīzi. Es domāju, ka mums nevajadzētu teikt nekādus ievadvārdus vairāk, bet mums vajadzētu izmantot eh, iespēju uzdot papildus jautājumus. Kā vājo kundze nākamā? Very much. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, Tanakas kungam eh, par skaidro prezentāciju. Man ir viens jautājums. Attiecībā uz tehnoloģisko ceļa kārti. Uh, Eh, kas ņem vērā šos scenārijus. Jūs pieminējāt eh, CCS kā vienu no eh, tehnoloģijām, un, kā saprotu, jūsu scenārijā vajadzētu nodrošināt, ka līdz 50. gadam tas ģenerē līdz pat 50% enerģijas. Kas, ko jūs domājat par citām tehnoloģijām? un to attīstību, jo, ja gribam cīnīties pret klimatu pārmaiņām, izmantojot maz atomu enerģijas, tad mums ir jāveic kāds tehnoloģiskais lēciens. Pretējā gadījumā mums neizdosies mērķus sasniegt. Vai jūs varētu nedaudz pakomentēt šo aspektu? Varbūt jums Tanakas kungam vajadzētu atbildēt uzreiz, jo acīm redzot, tie būs dažādi jautājumi. Thank you very much. Paldies. Mēs pilnīgi noteikti uzskatām, ka CCS ir viena no galvenajām tehnoloģijām. Mums ir eh, vēl jāveic pilotprojekti un eh, eksperimenti, lai pārliecinātos, ka eh, šis CCS carbon capture and storage tehnoloģija eh, darbojas efektīvi bez eh, noplūtēm, mums eh, jā, jāpārbaulinās, kādos apstākļos CCS ir iespējams. Mēs nevaram pieļaut, ja ir augstas oglekļa cenas kā 50-70 dolāri par vienību. Tas nebūtu pieņemams. Bet, eh, kā jau jūs norādījāt, ir nepieciešams attīstīt arī citas tehnoloģijas, lai īstenotu enerģētisko revolūciju. Mēs jau izmantojam vēja enerģiju eh, lielā mērā, jāizmanto papildus saules enerģija, fo eh, fotovoltaiskie paneļi. Tālāk jātīst šīs tehnoloģijas, tāpat nepieciešams citas tehnoloģijas, kā ģeotermālās enerģijas eh, izmantošanu un tā tālāk. Jau ir daudzas alternatīvas enerģijas, kuras mēs izmantojam jaunos innovatīvos veidos. Mēs uzskatām, ka tāpat ir svarīgi eh, izmantot eh, tehnoloģiju un būt tai pieejamai no lietotāja puses, piemēram, no transporta puses, e, e, elektriskās mašīnas ir eh, milzīga jauna tehnoloģija, kas var palīdzēt samazināt izmešus, ko rada automašīnas. Tāpat mums nepieciešams tā saucamais smart grid, eh, jeb eh, gudrais tīklas tehnoloģijas. Mums ir jāizmanto atjaunīgās enerģijas, gudri, efektīvi izmantojot elektrību un veiksmīgi jādarbojas tirgo. Tas ir no pieprasījuma puses raugoties ļoti svarīgs aspekts. Kas saistīts ar informāciju tehnoloģiju izmantošanu enerģētikas jomā? Papildus tam mēs varētu aplūkot arī uzglabāšanas eh, tehnoloģiju. Eh, Hidropūlings ir viena pieejamā eh, tehnika, tāpat arī jāraugās ehm, tātad bateriju uzglabāšanas, ūdeņražu uzglabāšanas tehnoloģijās. Uh, var attīstīt daudzas iespējamās uzglabāšanas tehnoloģijas, kas ir savietojams ar uh, gudro tīklu, kas dod lielu brīvību un elastīgumu elektrības tirgo. Paldies! Frau Hasī. Hasī kundze. Uh, varbūt paņēsim uh, e, kāds divas, trīs uzreiz. Čerman. Paldies, priekšsētātāji. Uh, Tanaka kungas viens no pēdējiem komentāriem bija par to, ka 450 e, ppm e, e, scenārijs ir gandrīz vai neiespējams. Es gribētu zināt jūsu viedokli par to, ko varētu darīt, lai to padarītu īstenojumu. Paldies! Um. Ļoti labs jautājums. Mēs nedomājam, ka tas ir neiespējams. Uh, tas ir praktiski neiespējams, bet uh, tehniski šķiet, ka to varētu panākt. Tomēr uh, esam apzinājušies uh, jau uh, un esam ieguldījuši liels finanšu līdzekļus, lai padarītu to iespējamu. Uzskatām, ka klimata pārmaiņu uh, apsvērējiem ir uh, jāiegulda papildus pūliņi. Domāju, ka mums vajag apgrieztu pieeju, eh, ko drīzāk iniciatīvai jānāk no apakšas, nevis no augšas. Mērķiem ir eh, jātiek nosprostiem katrā dalībvalstī, tas ir viens iespējamais eh, veids, bet ņemot vērā Ķīnas situāciju un ASV politikas, diemžēl no augšas nosakot lēmumus, šāda pieeja varētu nedarboties šobrīd. Uh, Mēs piedāvājam uh, iniciatīvu nāk, uh, piedāvāšanu no apakšas. Eh, ja kas notiek ar šīm tehnoloģijām. Tās tiek izmantotas 30, 40 gadus, un mēs tad nevaram izmantot CO2 emisijas, ja vien mēs neieviešam zināmas pasākumus, kā piemēram sīsies gatavības konstatēšana, kam varētu būt atpakaļejoša aprīkošana ar sīsies tehnoloģijām. Šāda veida gudrība ir nepieciešama pretējā gadījumā. Saskarsimies ar nopietnām problēmām, cenšoties sasniegt 450 mērķi. Uh, cits aspekts, ko gribu pieminēt. Enerģētikas drošības koncepcija. Ķīna ļoti nopietni attiecas pret uh, lielāku gāzes izmantošanu, jo viņi apzinās, ka nafta un uh, ogles ir netīras un līdz ar to gāze ir laba alternatīva, uh, la, kas ir reizē dabai draudzīga un efektīva alternatīva. Ķīna ievieš stingrus energoefektivitātes pasākumus, jo nevar izmantot eh, ogles, eh, naftu un gāzi kā agrāk, jo eh, cenas pieaugs dramatiski, ja Ķīna turpinās tā rīkoties. Tāpēc Ķīnas enerģētiskā drošuma dēļ Ķīnai daudz pasākumu jāveic iekšēji. Ja viņi īsteno šos iekšējos pasākumus, eh, to panākt ir ārkārtīgi svarīgi. To darot energodrošības vārdā, mēs panāksim ilgspējību. Vismaz mēs saglabāsim virzību pretim 450 mērķim nākotnē. Šāda veida gudrība ir svarīgākais aspekts šobrīd. Paldies! Ja, Kurēja de Kampus kungs? lição e que, que nos. Paldies, Tanaka kungs. Jūsu prezentācija bija tiešām noderīga un deva mums vielu pārdomā. Man ir divi jautājumi. Viens par pēdējo slaidu jūsu prezentācijā. Jūs nošķīrāt laiku līdz 2020. gadam un pēc tam. Varam novērot to, ka tiks e, ka Ķīna līdz 20. gadam izmantos e, lielāku ātomu e, enerģijas daļu un pēc tam mazāk izmantos ātomenerģiju. Un jūs arī interesanti, vai jūs varētu papildus paskaidrot, kā uh, Eh, jūs interesanti jau skaidrojat, kāpēc tas tā notiks, bet man ir eh, jautājums par eh, valstīm, kas nav SAO. Vai tajās arī varēs novērot šādu samazināšanos? Jo uh, SAO uh, šķiet, ka tuvākajos gados izmantos lielāko atomenerģijas procentu. Vai nav taisnība, ka valstis, kas ir SAO dalībvalsts, sāks domāt kā Ķīna? Tas ir, ka ir jāmaina veids, kā ražojam um, enerģiju vai jāizmanto alternatīvu materiālu enerģijas uh, saražošanai. Tātad pēc 2020. gada, kad iespējams nonāksim katastrofiskā situācijā, vai jums šķiet, ka SAO valsts uh, mainīs uh, savu rīcību līdzīgi kā Ķīna. Nākamais par jūsu komentāriem, kuros jūs izsakāt nožēlu par faktu, ka atomenerģijai būtu bijis jātiek modernizētai jau labu laiku atpakaļ, ka mums būtu jau bijis jāizvieto atomenergostacijas um, labu laiku iepriekš. Daudz mēs apzināmies, ka esam zaudējuši Eh, atomenerģijas eh, jomā savu intelektuālo kapitālu, jo nesam ieguldījuši gana daudz tajā. Eiropā pastāv subsidiaritātes princips, bet zinām, ka atomenerģijas jomā subsidiaritāte nepastāv. Jo gadījumā, ja tiek veikti ieguldījumi atomenerģijā, tas tie automātiski nonāk citās valstīs, un te subsidiaritāti garantēt ir grūti. Sakiet, vai mēs joprojām vai mums ir cerības eh, eh, panākt eh, un aizpildīt šo mūsu aizkavēšanos atomenerģijas tehnoloģijās, vai Eiropā ir gana daudz iespēju to darīt? Arī šis jautājums ir ļoti nozīmīgs un interesants. Pirmkārt, tabulā rādīju priekšpēdējā slaidā jūs redzējāt ka pastāv papildus kapacitāte. Ķīna turpina papildus izmantot šo enerģiju, bet eh, šī ieguldījuma ātrums samazināsies, jo mēs zinām, ka uh, tagad eh, Ķīnas ekonomikas izaugsme pakāpeniski samazināsies. Tāpēc jauno spēkstaciju izstrādāšana pēc 20. gada līdz 35. gadam Ķīnā samazināsies šobrīd šķiet, ka faktiski kopējā e, atomu spēkstasību kapacitāte Ķīnā turpinās palielināties, salīdzinot ar e SAO valstīm. E, tika parādīts tabulā, ka SAO šim izmantojumam dramatiski jāpalielinās. Mēs uzskatām, ka pat lai uzturētu eh, esošo situāciju SAO ir jāiegulda eh, lieli līdzekļi, pretējā gadījumā nevarēs garantēt eh, ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmu. Tieši to arī tabula parāda. Zemākajā atomu variantā šis spēks tiks izmantots daudz mazāk. Mēs pieņemam, ka uh, zemākā atomenerģijas izmantojuma scenārijā SAO valstīs atomenerģijas izmantojums nopietni samazināsies. Otrais jautājums par tehnoloģijām. Jā, atomenerģija izmantojama jau gadiem ilgi, bet mēs Eh, esam, nesam vienmēr ieguldījuši gana daudz eh, spēkstacijās un esam tikai paildzinājuši to dzīvi. Protams, eh, atsevišķas valsts ir, ir veikušas jaunas ieguldījumus, bet ne visas. Jaunu spēkstaciju izstrādāšana ir svarīgs attīstības aspekts jo jaunās spēkstacijas ir lielākas, ar jaunākām tehnoloģijām, kas ir drošākas. Tāpēc, ieguldot eh, jaunos, jā, spēkstacijās mēs ieguldām arī drošībā, bet iespējams, ka šādas investīcijas nebūs pieejamas. Tas attiec nevien uz atomenerģiju, bet uz jebkādām tehnoloģijām, ka, ja neieguldām labāko, modernāko tehnoloģiju ieviešanā, tad uh, arī progresu nepanākam. Šāda veida inovācijas varam novērot Ķīnā, jo Ķīnas pieprasījums aug tik strauji, ka Eh, spēkstacijas, kas eh, ģenerē saules vī un eh, vēja enerģijas, pilnīgi noteikti nespēja apmierināt enerģijas pieaugu, Ķīnas enerģijas pieprasījumu. Un drīzumā viena no piecām elektriskajām mašīnām, kas tiks pārdots, tiks pārdots Ķīnā. Ķīna ir tehnoloģiskais līderis. Uh, Eh, jebkādās tehnoloģijās, kas saistīts ar enerģētiku, jo tajā ir liels pieprasījums. Runājot par SAO valstīm, par to, kā Eiropa domā, kā sacensties ar šādu valsti bez jaunām investīcijām, kā jūs norādāt, to darīt būs ārkārtīgi grūti. Protams, kompānijas, kas iz, iegulda Ķīnā, izmanto viņu tehnoloģijas, bet ja mēs uh, censtos saglabāt eh, tehnoloģisko kapacitāti mūsu reģionā, mums noteikti vajadzētu ieguldīt, lai mēs attīstītu jaunas tehnoloģijas. Un redzam jau, ka daudzas Eiropas valstis nopietni e, izmanto atjaunīgo enerģiju, un tas ir eh, ceļš, ku, ku, kuru mums vajadzētu arī turpināt. Daudz Eiropas valstis ir atjaunīgās enerģijas izmantošanas līderis. Šāda veida apņemšanās ir viens no veidiem, kā e, ļaut notikt revolūcijai. Mēs uzskatām tomēr, ka atomenerģija ir jābūt šīs revolūcijas sastāvdaļai. Mums ir jāizmanto visas iespējamās pieejamās izvēles. Mēs nezinām, kura tehnoloģija beig beigās izrādīsies veiksmīgākā. Šobrīd atomenerģija uh, uz to tiek izdarīts nopietnas spiediens, uh, vai to vispār vajag, mēs to apšaubām, bet kopumā, lai nodrošinātu uh, drošu enerģijas piegādi nākotnē, mums ir jāņem vērā viss eh, iespējamās izvēles, un tās viss jāņem vērā. Kolēģis Vidās Kvadras. Paldies, Tanaka kungs, par jūsu visaptverēšo un eh, noderīgo prezentāciju. Jūs mums atgādinājāt Fukushimas katastrofu. Eh, vairākas uh, Eiropas valdības, gan, uh, piemēram, uh, Vācijā vai, vai, piemēram, ne Eiropas Savienības valsts kā Šveice, pēc šīs katastrofas ieviesa lielas pārmaiņas savā enerģētikas politikā, un attieksmē pret atomspēkstacijām un projektiem. Šīs valstis eh, eh, pārmainīja eh, savu nostāju pret jau, ja iepriekš gribēja radīt jaunas atomelektrostacijas, tad šobrīd grib tās slēgt pavisam. Man ir jautājums, cik jums ir zināms, ņemot vērā šīs politikas izmaiņas, vai š, šādas izmaiņas paredzamas arī citās lielās uh, pasaules valstīs, kā Ķīnā, Indijā, ASV. Kā jums šķiet? Vai kas jums ir zināms? Vai šīs valstis turpinās uh, savus uh, plānus īstenot tāpat kā pirms Fukushimas katastrofas? Nākamais. Papildus uh, politiskajām nostādnēm, kuras, protams, jūs neizmainīsiet, eh, bet, nu, varbūt jums par to ir privāts eh, pašam savs viedoklis, bet, nu, eh, jums šeit nemaz nav jāpauž politiski viedokļi, bet tīri tehniski runājot. Vai vismaz domājot racionāli par, par enerģijas piegādi, par risku un ieguvumu analīzi, ņemot vērā visu to uh, Eh, tīri eh, tehniski, vai jūs teiktu, ka šie lēmumi ir pieņemti pareizi? Paldies. Tas ir ļoti politisks jautājums, un uz politisku jautājumu tehniski atbildēt ir grūti. Bet, nu, no otras puses, es domāju, ka runāt par ātomu enerģiju, tas, diemžēl, vienmēr ir bijis politisks jautājums, un tam nepieciešams eh, arī politiski, lē, tam nepieciešami politiski lēmumi. Jūs pieminējāt citas valstis, jā, Eiropā noteikti Vācija, Šveice un Itālija uh, ir lēmušas pamazām izskaust uh, atomu spēkstacijas. No otras puses, acīm redzami, Francija uh, noteikti grib paturēt savu atomu enerģiju par e, Zviedriju, Somiju, Lielbritāniju. Šķiet, ka tās arī joprojām atbalsta atomu spēkstacijas. Austrum Eiropas valstis noteikti uzskata, ka atomu enerģija ir ļoti e, svarīgs e, aspekts, kas nodrošina energo neatkarību no Krievijas. Tā kā Eiropā pastāv e, dalīts viedoklis. Ķīna noteikti turpinās cik vien iespējams izmantot ātomenerģiju, turpinās uh, celt jaunas atomas spēkstacijas, jo viņi zina, ka tas viņiem ir nepieciešams. Tas pats uh, Indijā, uh, tas pats Krievijā, Korejā ir arī spēcīga atomenerģijas valsts. Tādās, tādos pašos vilcienos turpina domāt Turcija, arī Dienvidāfrika. Āfrika ASV gan ir interesants tā situācijā. Mums šķiet, ka ASV celt jaunas atomspēkstacijas būtu ļoti sarežģīti, bet ASV grib paturēt esošās spēkstacijas viņu ekonomiskās izaugsmas mērķu dēļ. Kopumā varam teikt, ka katrai valstī jāpieņem neatkarīgs lēmums par to, vai paturēt uh, atomenerģijas izmantošanu. Šis uh, ir jāpieņem gan politiskā, gan tehniskā līmenī. Bet kopumā domājam, ka atomenerģija ir nepieciešama daudzām valstīm. Un šai ziņā uh, Eiropa rīkojas ļoti gudri, paturot dažādās valstīs dažādas pieejas, kur dažas valstis tātad atsakās no atomenerģijas, citas nē. Uh, Es domāju, ka jums ir lieliska brīvība Eiropā izvēlēties šīs dažādās opcijas. Jā, politiski sarežģīti, bet tehniski. Ko varam teikt par šādiem lēmiem attiecībā uz atomenerģiju? Lai privātais sektors ieguldītu lielus ieguldījumus, tad uh, skatoties, kā uh, valdība maina savu nostāju, vienbrīd atbalstot, vienbrīd neatbalstot, jāapzinās, ka šāds, uh, šāds ziņums ir ļoti mulsinošs, un neviens tad ne, neieguldīs. Līdz ar to valdības politikas stabilitāte ir ļoti svarīgs aspekts energo politikā. Okoloska Bubinska. Paldies, Kolārskas Babinskas kundze. Paldies. Ja mēs eh, izvēlētos scenāriju, kurā izmantotu vairāk gāzi, mēs kļūtu arvien vairāk atkarīgi no Krievijas. Un šai ziņā, ko jūs domājat par uh, slānekļa gāzi šīs te, bet, uh, tā teikt, uzkarst? Domāju, ka Šos abus jautājumus parlamentā skatīsim rudenī. Otrkārt, jūs slavējāt Eiropas enerģētisko politiku, un jūs arī pieminējāt Vācijas lēmumu slēgt ātomu elektrostacijas, kas atstās nopietni iespējas uz visu Eiropas uh, um, energopolitiku. Vai jums šķiet, ka Vācijai būtu vajadzēs konsultēties ar citām valstīm šajā jautājumā? Paldies! Paldies! Nu, es neesmu kanclers, nevaru atbildēt uz otro jautājumu, ko uzdevāt, bet noteikti domāju, ka Otingera kungs komisārs skaidri norādīja, ka šis Vācijas lēmums ir jāapspriež visiem Eiropas Savienībā. Līdz ar to, nu, lai Es domāju, ka Eiropas Savienībā ir jāapspriež eh, Vācijas politika, jo tas ietekmē visu Eiropu, īpaši kaimiņu valstis. Kaimiņu valstīm dažkārt tā ir lieliski iespēja. Jūs varat eh, pārdot par labu cenu e, elektrību Vācijai, jo tai tā būs nepieciešama. Līdz ar to mm, domāju, ka valstis, kas e, ir kaimiņos Vācijai, varētu ļoti priecāties par viņu e, lēmumu, bet, nu, pircējiem līdz ar to nāksies maksāt vairāk, ne tikai Vācijā, bet arī e, citur. Tam būs ietekme uz visiem Eiropā. Līdz ar to, es domāju, tas jāapsriež Eiropai kopumā. Gan komisija. Nākamais degslānekļa gāze svarīgs aspekts, ko es nepieminēju prezentācijā, bet uh, Nesen esam publicējuši tā saucamo uh, zelta uh, laikmets gāzes jomā ziņojumu. Kā jūs norādījāt, tieši degslānekļa gāzes drošums ir jāizvērtē? Ja uh, šī gāze nav uzreiz pieejama, ir jāapzinās, ka mēs tad uh, būsim atkarīgi no parastās uh, gāzes kā Krievija, Katāra, Irāna. Tās augtās neierastās gāzes izmantošana mainīs uh, gāzes ģeopolitiku. Tas ir strateģisks jautājums. Kā padarīt slānekļā vai slānekļa gāze ir droša. To ir svarīgi e, konstatēt. To ir apsprieduši gan ASV, gan Dienvidāfrikā, gan Francijā. Par to jau notiek liels diskusijas. Mūsu publikāciju varat e, mājaslapā e, lejupielādēt par brīvu, un tur tajā redzēsiet, ka tā saucamā uh, sadalīšana ir uh, slā, degslānekļa gāzes hydrofracturing tehnoloģija jau tiek izmantot 60 gadus naftas urbumos, tā kā tā nav nekas jauns. Bet kopumā ar horizontālajiem urbumiem to izmanto arī slānekļa gāzes ieguvēji. Mēs domājam, ka šī hydrofracturing tehnoloģija iespējams nemaz nav pati par sevi bīstam, bet tā kā ASV Uh, urbumi notiek tuvu dzīvojamām zonām, tad tieši pati urpšana rada problēmu. Iespējams, tehniski to varētu atrisināt. Un arī regulā jāprādās informācija par jaunajām tehnoloģijām kopā ar to, kādas ķimiskās vielas tiek izmantotas un tā tālāk. Bet, ja tiek noteikts pareizs regulējums, problēma var atrisināt. Bet iespējams izmaksas līdz ar to būs nedaudz augstākas nekā šobrīd tās ir ASV. Un šādā ziņā slēnekļa gāze iespējams ir eh, lielais eh, jaunais spēlētājs. Eh, piemēram, Polijai ir lieli degslānekļa gāzes krājumi, tāpat Francijai, Ķīnai, Indonēzijai. Tas var izmainīt visu gāzes ģeopolitiku. Monsieur Udī. Merci, monsieur le président. Udī kungs, paldies priekšsēdētāji, lāst paldies. Eh, Tanaka kungam par to, ka ieradāties pie mums, man ir divi jautājumi. Eh, Mēdījos lasām, ka eh, ar pēdējiem attīstības aspektiem, ar atomenergostaciju slēgšanu Eiropā, iespējams, ka varam nonākt energokrīzē. Iespējams, tas nav tieši jūsu kompetences jautājums, bet ko jūs domājat par šādiem apkalvojumiem? Otrais par atomu spēkstaciju slēgšanu atsevišķu dalību valstu iestāšanās noteikumos bija jau paredzēts tās slēgt, un vai jums nešķiet, ka mums vajadzētu likt uzsvaru ar Eirātomu nolīgumu, ka jāveicina uh, tieši izpēte atomu svekstacītu tehnoloģijās, eh, lai turpmākajos eh, simts vai divsimts gados varētu tās eh, ne, nevis slēgt, bet no nu, jauna. Ko, ko jūs domājat par šo spēkstacīju slēgšanu? Thank you very much. Um, the first... Paldies, pirmais jautājums. Jā, jā. Ja kodolenerģija nebūs vairs tik viegli pieejama, kā mēs bijām gadījuši, tad piegādes drošības riski Eiropā varētu būt lielāki. Viens reģions varētu ietekmēt negatīvi citus reģions. Tātad, ja kodolenerģija būtu mazāk pieejama, tad gāzes piegāšu pārtraukums caur Ukrainu Ukraina no Krievijas varētu daudz vairāk ietekmēt Eiropas tirgu. Acīm redzot, ja hidroenerģija mazāk pieejama, tad varētu būt vēl lielāks problēmas. Ja kodolenerģija, atomenerģija nav pieejama tādēļ, mums viss opcijas jāpatur nevis vienā valstī, bet kā reģionam. Spēkstacija uh, izņemšana no darbības, tas ir izaicinājums atomenerģijas jomā. Es neesmu tehniķis, eksperts, bet tehnoloģija ir attīstīta un daļai šīs spēkstacijas ir nojauktas, demontētas. Tad nav jautājums par to, vai to ir iespējams izdarīt. Protams, drošības jautājums vienmēr visiem ir ļoti svarīgs. Mums tas ir jārisina rūpīgi, un šādas tehnoloģijas rūpīgi jāliek lietā, bet eh, eh, dekonstrukcijas eh, izma tehnoloģija izmantošana kā tāda diez vai būtu galvenā problēma, manuprāt. Jordāns Sizēkunds. Tad Tanākas kungs, paldies, gribētu atgriezties pie savu kolēģi Vidāla Kvadras jautājumu. Vācijas lems bija balstīts tikai un vienīgi uz ētiskiem apsvērumiem, viņi izveidoja ētikas komisiju un uz šīs komisijas lēmumu. Tad tika sagatavot programma, kā pilnībā atslēgt atomspēkstacijas, un tas ir pavisam jauns aspekts enerģo politikā. Tagad Līdz šim vairāk mēs vadījāmies no tehniskiem apsvērumiem. Ko jūs domājat par šo jauno paradigmu? Kā tas ietekmēs pasauli? Paldies par ļoti svarīgo jautājumu. Ko es domāju par to, ka uz, e, e, par lēmumu ētisko pusi, jā, ētika ir e, svarīgs veids kā šos jautājumus lemt, un es noteikti to atbalstu. Mums ir daudz jautājumu jālemj uz ētiska apsvērumu pamatu, bet tajā pat laikā vai ātoma enerģija ir ētisks jautājums. Par to man ir nelielas šaubas, vai šīs tehnoloģijas būtu jāvērtē pēc ētiskiem standartiem vai nē. Katra tehnoloģija protams, eh, jāvar vērtēt arī no etiskā viedokļa, bet es uz brīnos, kādēļ atomenerģijas tēma ir tik ļoti politizēta, tik etiski piesātināta, salīdzinot ar citām tehnoloģijām. Es to nespēju paskaidrot. Jā, tātad es pilnībā piekrītu, ka pēc Fukushīmas. Uh, eh, mēs sākam domāt savādāk. Ir paradigma maiņa, es atzīstu, eh, noteikti, ka tas notiek, bet tāpat laikā neesmu eh, zinātnieks, man ir ekonomista izglītība, bet kā energopolitikas profesionāls es nedaudz vismaz brīnos, kādēļ mēs nevaram mazliet pragmātiskāki, realistiskāki, tehniskāki uh, pieņemot lēmums par enerģētikas politiku kopumā, jo pretējā gadījumā, kā jau es sacīju atbildot iepriekšējo jautājumu, pārāk liels politizācijas līmenis investīcijām traucēs. Neviens neinvestēs lielus līdzekļus, ja politika šādā veidā uh, var tik strauji mainīties no pār uz pret atslēgt labi. Tas ir valsts suverēnais lēmums, bet nu tad nemainiet to. Pretējā gadījumā ļoti grūti mobilizēt nepieciešamos resursus, kas tehnoloģijai ir vajadzīgas, uh, vajadzīgi un tādā ziņā nodrošināt energopiegāžu drošību. Tānākas kungs varbūt arī izdrīkst vēl uzdot jautājumu, jo Dāns Izējas kundze nu pat piesauc to lielo Eiropas valsts, kuras pārstāvs arī es esmu, un es labprāt turpinātu šīs tēzes un hipotēzes ir cilvēki arī manai valstī, kas uzskata, ka šīs Vācijas lemas varētu novest pie tā, ka citas valsts tam gribētu vēlties sakot. Jūs sacījāt, ka jūs domājat, ka diez vai tas tā notiks, esmu droši, ka nē, bet kas būtu tad? ja visi Eiropā vai gandrīz visas valsts sakot šim piemēram, kā tas ietekmē cenas un uh, e, uh, e, energopiegāžu drosību nākamo 20 gadu laikā un CO2. Man tas interesētu, lai šī alternatīvie scenārija tikt arī ar visām savām sekām izpētīt. Jā, ļoti interesants jautājums priekšsēžu kungs. Ja daudzas valstis sāk sekot Vācijas lēmumam, tātad atteikties no atomenerģijas. Eiropa zaudēs eh, kodolenerģiju kā variantu kopumā. Tieši kā Vācijas gadījums parādīja, Eiropa lielā mērā būs tad atkarīga no atjaunīgās enerģijas, un atjaunīga enerģija, kā es atsīju, ir dārgāka un nestabilāka tā ir nepieciešams daudz lielākas investīcijas, arī tīklu izbūvēji, un mums ir jāinvestē daudz, daudz vairāk naudas gāzes spēkstacijām, un tās būtu jāimportē gāzi ne tikai no Krievijas, bet arī no Ziemeļa Āfrikas, protams, tuviem austrumiem Tātad, ja visa Eiropa darītu tā, kā to izdarīja Vācija, tad tas ļoti lielā mērā palielinās mūsu atkarību no gāzes piegādes avotiem no trešām valstīm un uh, radīs liels riskus e Eiropas energodrošībai. Un, protams, no tā var izvairīties, jo ja tik ātri atsakās no kodoenerģijas un eh, atjaunīgā enerģija nevar tik ātri eh, tās īpatsvar uh, palielināt, tad kaut kā šī, šī, uh, šis iztrūkums ir jāaizpild. Vācija to var izdarīt pateicoties citu valstu atomenerģijai. Tātad, ja būs problēmas, tad Vācija varēs uh, izmantot uh, Francijas uh, atomenerģija, bet vai arī ku, uh, ogļu uh, enerģija no Polijas vai Čehijas, bet ja viss valsts darītu tāpat, tad uh, šo iztrūkumu nespēsim vairs kompensēt pietiekošā mērā. Tādā gadījumā drošība būtu krietni um, samazināta, elektrība elektroenerģijas cena varētu būtiski pieaugt un, protams, ogles ir ļoti kārdinošs, vilinošs risinājums, kas gan būtiski palielina CO2 emisijas. Un šeit Eiropas izaicinājuma Kopenhāgenes vienošanās šī līderība vairs nebūs eh, īstenojama. Paldies, vairāk jautājumu nav, bet ļoti daudz jautājumu, un jūs uh, uzreiz uz tiem atbildēm atbildēju. Paldies par to. Es domāju, ka tā bija ļoti rezultīva saruna. Ļoti priecēju, ka tas vēl bija iespējams pirms vasaras atvainājuma. Jūs tiešām ieguldījāt lielu darbu tajā, un noteikti, ka jūs guvat no tā daudz ko, tie, kas nebija klāt, tā ir viņu problēma. Žēl, jo šo informāciju mēs varētu izmantot uh, kad mums nākotnē vajadzēs pieņemt svarīgus lēmumus. Un uh, noslēgumā personīgu uh, piezīme tam nekāds. Uh, Nekas nav tā saistīts ar komitejas vadību. Es uh, satikšu nākošanai Merkavas kundzi, un tad uh, varbūt viņai pateikšu, ka uh, šeit kolēģi daudz teica, ka tas vācijas sieši varētu tikt apstrīdēts. Varbūt tas tādā veidā, tas tikai tā, kā piezīme malā. Paldies, Tanakas kungs, tas patiešām bija tāds svaigs vējš un ļoti labi, ka mēs varējām ar jums to parunāt. Paldies jums! Okay, sind die anderen schon da? Ja? Okay, we can start, please. Labi, mēs tagad varam sākt ar nākamo punktu darba kārtībā. Hello, welcome. Yeah.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 Okay, ladies and gentlemen, wir machen weiter. Dāmas un kungi, turpināsim darbu. Mēs negribam vēl zaudēt laiku, jo kaut kas tāds vienmēr ir slikti, bet mēģināsim pēc iespējas ārāk tikt uz priekšu. Nākamais darba kārtības punkts izrietē no debatēm komitejā, jo daudz kolēģi uzskatīja, ka mums eh, vajadzētu no kopīgā uh, pētniecības centra saņemt uh, Eh, paskaidrojumu par to, kādas ir eh, notikuma gaitas un sekas pēc Japānas zemestrīces, un es domāju, ka visi ir interesēti saņemt atbildi, bet kā jau vienmēr tā ir tāda neliela problēma, par kuriem atnākuši daudzi. Bet tomēr es vēlos iesniegt sveikt eh, Giovanni De Santi un Maknēl no um, ETD, DD, un nav nekādu tagad uh, Uh, garus runas negribu teikt, mēs uh, esam ļoti interesēti, ko jūs teiksiet. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēd. Mani sauc Giovanni Desante, es esmu Eiropas komisijas enerģijas ģen uh, institūta vadītājs, man ir tas gods to vadīt un tas ir nodarbojies pagājušo gadu gaitā ar atomenerģijas drošības enerģiju. Mēs strādājam Nīderlandē. Mēs daudz esam pētījuši kodola drošības jautājumu. Tādēļ ģenerāla direktoros man nozīmē, ka atbildīgo darba grupai, kas ir izveidota pēc Fukushimas notikumiem. Tāds ir JRC ieguldījums augsts līmeņa darbgrupai, ko Barozo kungs izveidoja Eiropas komisijā. Man būtu tāds ierosinājums. Mēs varam prezentāciju sagadīt divās daļās. Pirmo daļu, eh, pirmo prezentāciju dos mans kolēģis Marks Noel, kas ir atbildīgais par Klivinaus projektu, ko JRC pārvalda, un viņš sniedz informāciju par eh, atomu negadījumu pēdējo mēnešu gaitā. Un tad es sniegšu plašāku informāciju par stresa pārbaudas analīzi, kas notiks Eiropā. Ja jūs piekritīsiet, es došu tagad vārdu Mārkam, lai viņš dod mums tehnisku paskaidrojumu par to, kā notika šī Fukušīmas katastrofa. Lūdzu, Mark. Paldies, Giovanni. Labdien. Mani sauc Marks Noels. Es atbildu par, par Eiropas um, pētījumu centru par atomenerģijas drošību, un mēs tagad analizēsim Fukushīmas uh, notikumus. 11. martā tā nu, norisinājās diezgan spēcīga zemestrīce ar epicentru jūrā. Tā rezultātā vairākas eh, kodomspēks acīs tika automātiski atslēgts. Tāds notika ar Onagava, Fukushima Daiichi, eh, Fukushima Daini un Tokai Daini. nedaudz pēc zemstrīts tsunami sasniedz piekrasti, kas radīja arī galvenās problēmas spēkstacijās. Diezgan interesanti arī paturēt prātā, ka bija viena galvenā zemstrīts, bet daudz pēc tam tā sīkoja vairākas mazas strīces. Viena no tām bija eh, ar stiprumu septiņi kas norisinājās ļoti tuvu Fukushima Daiichi eh, spēkstacijai. Daļa no šīm trīcēm arī radīja papildus komplikācijas. Lūk, reaktoru fotozņēmums eh, tie ir ar verdošu ūdeni, strado un General Electric uh, ir pamatā šo uh, tehnoloģiju izstrādājis. To vēl tehno, detalizētāk ats, uh, apskatīsim. Cunami eh, izraisīja divas galvenās sekas. Pirmais - pilnīga sūkņu stacijas pārpludināšana. Tā ir sistēma, kas jūras ūdeni pumpē, lai atdzesētu spēkstacijas galvenās sistēmas tas pilnībā tik izsits no ierīnas, bet tajā skaitā arī plūdi, eh, kas pārtrauc elektropiegādi vairākās svarīgās spēkstacijas sistēmās. Šeit jūs redziet pirms un pēc cunami. Šeit ir vairāk tanki, kas ir pilnībā pazuduši lūk slaida šovs par to, kā cināmi ienāk spēc sacīja. Jūs redzat šeit bar, betonu barjeru, kam, kurai vajadzētu tudāmi apstādināt parastos apstākļos, bet ar to nepietīka ūdens līmenis pacēlās ļoti augst. Lūk, spēkstacīs iekšienē. Šī loma atrodas starp turbīnu, hālu un reaktoru ēku. Jūs redziet cunāmī spēku un ūdens līmeņu pieaugumu, kas bija diezgan būtisks. Diez vai man šeit ir papildu paskaidrojumi jāsniedz. Labi. Daži slaidi par dizainu ir svarīgi saprast. Fukushima Daiichi ir Uh, balstīt uz General Electric Mark I dizainu. Verdošu ūdens reaktors dzeltenajā čaulā. Jums ir ūdens un tvaiks sajaukums. Ūdeni uzkarsē kodols, tas ražo tvaikus. Tvaiki iziet caur turbīni, kas darbina ģeneratoru un ražo elektrību tad tvaigi eh, tiek kondensēti un eh, at, viņi atgriežas, lai atdzesētu eh, reaktoru iekšienē. Mēs redzam metāla čaulu ar šādu formu, bumbieru formu. Tā ir pamatā tātad metāla Čaulu. Kad norisinājās Zemstrīds, elektropiegāda apstājās, reaktors tam brīdī nebija vēl um, ievainots, bet tādā brīdī automātiski tika atslēgts reaktors, bet tajā brīdī ir arī vēl papildus karsums, kas ir uzkrājies, tad jums jāturpina reaktoru dzēsēšana. Tūlīt pat uh, uh, katastrofas uh, scenārijs iedarbojās un stabila situācija bija reaktori, bet drīz tika pārpludināti ģeneratori un rezultātā baterijas bija tikai pieejams bateriju uh, enerģiju, pēc tam to, to enerģijas krājumu bija iztērēti. Tādā, uh, tas noved pie tā, ka karstums vairs nevarēja tikt novadīts. Kas notiek, ja jums karstums vairs netiek nodīts? Karstums kodolā turpinās, līdz ar to arvien vairāk tvaigi tiek uh, saražot. Kaut kādā brīdī ir jā. Uh, ventīls jātājas, pretējā gadījumā var kodols tikt uh, uh, sabojāts, uh, bet tad jūs ir kodols, kas vairs nav hermetiski noslēgts. Kas tad notiek? Tad pamazām temperatūra pieauga Šeit ir svarīgi atcerēties, ka ap 1200 eh, grādu karstumu sasniedzot notiek eksotermiska reakcija starp eh, ZR un tvaikiem, un tā rezultātā ūdeņradis eh, rodas šajā tilpnē. Ūdeņradis kaut kādā brīdī sāk akumulēties reaktora ēkas augšpusē. Vienā brīdī notika detonācija, es domāju, jūs visi esat šos video e, uzņēmums ziņās redzējuši. Lūk, reaktora augšējās daļas attēls, fototēls. Lūk, liels betona e, e, noslēgums, kas aizsargā e, e drošības tiltni. E, Šeit ir degvielas baseins un metāliska aizsardzība, lai degvielu no uh, vidas norobžotu. Šeit notika eksplozijas. Otrajā vienībā notika nedaudz savādāk. Eksplozija nenotika virspusē, bet lejā šajā tilpnē. Un tas ir vēl problemātiskāk, jo tad tūlīt pat ūdens, e, tad, tad e, drošības tilpnes tika sabojāts lūk saiti pēc eksplozijām. E, bija arī ceturtajā vienībā eksplozija, un tika teikts, ka tas notika tādēļ, ka degviela uzkarsēta, bet tad roboti pēc tam ziņoja, ka degviela nav tikus, nav eksplodējusi basēnos, tādēļ drīzāk notikusi kaķēdes reakcijas starp trešo un ceturto vienību. Dažas, dažu fotoattēlu ceturtajā vienību šeit jūs redzat degvielas basēnu, jūs redzat tvaiks, jo vienā mirklī eh, vairs nenotika ūdens piegāde. Es jau pieminēju, ka roboti atsūtīja fototēls, lūk, ceturtā vienība gandrīz pilnīgi netraucēta. Bet trešajā vienībā jūs redziet, ka daudz eh, gru, gruveši uzkrita no eksplozijām, un tas arī varēja izraisīt degvielas basēnu bojājumus. Daži slaidi ka par puniem eh, eh, negadījumu virzību pārtraukt. Daudz pūliņu tika eh, izdarīta, lai degvielas dzēsēšanu atjaunot ar helikopteriem tika ūdens lietas tieši uz degvielas basēniem, jūras ūdeni vienā brīdī arī radioaktīvas ūdens izplūda tieši jūrā, un pamazām ir tikuši identificēts, eh, kā tas, eh, tā vieta, kur šī noplūda notikusi, un tā ir tikusi izolēta. Un tagad jūras ūdenī ir barjeras eh, uzbūvēts, lai tas neizplatītos tālāk. Ir arī ļoti pamatīga radioaktivitātes eh, novērošanas programma jūrā mm, iedarbināta. Eh, par to es jums vēl detalizētāk pastāstīšu, eh, šo varbūt izlaidīšu. Varbūt jūs ziniet, ka ap pirmo vienību pagaidu um, ehm, siena izveidot, tā tiek vēl celta. Lūk, katastrofas apjoms. Tātad, cik radioaktivitāte izlaista vidēji ir sadzēta to ar Černobiļu, tas ir balstīts uz mērījumiem jūnijā varbūt lietas ir nedaudz attīstījušās, bet ne tik dikti. Tad brīdī mēs sacēm, ka tas bija apmēram 10% no tās radioaktivitātes, kas Černobijas gadījumā tika izlaista, kas notika Fukushima Daiichi. Šis slaids ir ļoti interesants, tas parāda mērījums dažādos vietās spēkstacijā, un jūs redziet, ka aktivitāte ļoti strauji palielinājās. Dažos brīžos tas ir saistīts ar eksplozijām vai citiem notikumiem spēkstacijā, vai arī, ka reaktora ēkas tika apzināti eh, tajās plaistradīts. Taču kopš mārta beigām eh, pamazām arvien pakāpeniski aktivitāti eh, spēkstacijā samazinās. Kas tika darīts, lai Japāņu Japāns iedzīvotājs pasargātu. Jau 11. martā, kad notika zemstrīds, notika evakuācija 3 km radiusā ap Fukushima Daiichi. Sesdienā, nākamā dienā, evakuācija palielināta, tādēļ, ka spiediens reaktorā arī palielinājās evakuācijas, palielināt uz 10 km rādījus. Svētdien bija pirmā eksplozija pirmajā vienībā, notika evakuācija 20 km rādījā, 170 tūkstoši iedzīvotāji, ļoti liels skaits. Arī joda tabletes tika izdalītas un iedzīvotāji kontrolēti. Tikai 25 cilvēki Eh, eh, kos atklāts piesaiņots šajā, eh, piešķēm šajā laikā. 15. martā aizsardzības rādījus paplašināts uz 30 km un lidojuma aizliekšums. Tad radioaktivitāte mērīta ar um, automašīnām un lidmašīnām. 31. martā atsākt mērījumu un tad ITT ciematā 40 km attālumā lielāks radioaktivitātes pieaugums konstatēts, pamatoties uz tā, evakuācijas zonu paplašināt, pat laban tā ir esošā 20 km zona plus rozā zona šeit, un jūs pēc tam sapratīsiet, kādēļ. Šis, lai šāls parāda pētījums uz vietas, un jūs redzēt, ka tas nav pilnīgi apļveidīgs. Tas ir atkarīgs no lietas, no uh, vēja plūsmām, kas notika radioaktivitātes izplūdes brīžos, un šeit, ja iedzīvotāji turpinātu gadu gaitā dzīvot, tad Eh, pēc konservatīviem pieķumiem viņi būtu 20 reizes pārāk eh, lielai radioaktivitātei pakļaut. Tā ir dažs slaidi, kurā nu, tiek attēlota radioaktivitāte, tika konstatēts, kāds ir tās līmenis, piemēram, pārtikā. Šai slaidā jūs varat redzēt, ka es eh, nebija attīstības martā. Tajā bija tik ievākti daudzi saindēti paraugi, bet pēc tam eh, šīs koncentrācijas samazinājās. Jūs varat redzēt arī, kādu veidu produktos mēs eh, konstatējām mērījumus, kas pārsniedz normu, piemēram, tas ir neapstrādāts piens, eh, dārseņi, kā arī atsevišķis zivju sugas. Tāpat konstatējām radiāciju arī dzeramajā ūdenī un to tika ieteikts ierobežot vairākās prefektūrās. Bet eh, tikai uh, attiecībā uz ūdeni zīdaiņiem un tikai uz vienu dienu. Uh, faktiski uh, rekomendētais līmenis, ko var dzert pieaugušie, netika pārsniegts. Un tika arī daudz paraugi iegūti jūrā, un jau iepriekš pieminēju, ka uh, Viņi konstatēja, cik lielā mērā ir notikusi šī radioaktīvā izplūde jūrā. Pēc tam, kad tā tika konstatēta, tad uh, radioaktivitātes līmeņi jūras ūdenī pēc tam tikai kritās. Dod vārdu Giovanni. Paldies, Maika. Tad varam pāriet pie prezentācijas otrās daļas, censties izprast, kā mēs varam iesaistīties un palīdzēt Eiropas eh, komisijas īpašai darba grupai, izsnojot uh, eh, izturības testus. Kā zināt, eh, to rosināja izveidot Barozo uh, kungs, un tam ir divi galvenie mērķi - pāraudzīt izturības testu īstenošanu un uh, gatavoties uh, nākamajai Eiropas uh, Savienības padomas uh, sanāksmē decembrī. Tāpat arī izskatīt uh, priekšlikumus, kā eh, situāciju uzlabot. Darba eh, grupa Eiropas komisijā eh, ir ar pārstāvjiem no vairuma ģenerāla direktorātu nu, un to soda mūsu ģenerāla direktors. Pirmā sanāksme notika 8. jūnijā līdz septembra vidum plānojam iegūt jau nacionālās attīstības ziņojums no nacionālajiem regulātoriem, eh, kas eh, izvērtēs eh, drošības situāciju par to ziņos un nacionālās tātad, iestādes iesūtīs šos dokumentus līdz 15. septembrim Eiropas komisijai. Līdz 15. novembrim varēsim jau sākt izstrādāt projektu, uh, ko iesniegsim pēc tam Eiropa padomei līdz decembrim. Analītiskais process turpināsies un sagaidām, kā Nacionālās drošības iestādes finalizēs savas nacionālo ziņojumus līdz gada beigām. Šai brīdī, tātad 2012. gada sākumā notiks starptautiskā peer review, un tad uh, nākamā gada jūnijā varēsim sniegt padomēji eh, gana ziņojumu par procesu. Eh, mēs esam vienīgais ģenerāldirektorāts eh, komisijā, kas var veikt tiešus pētījumus. Un tāpēc vai, mums ir jāspēlē nozīmīga loma šai darba grupā, jo mums jau ir pieredze strādājot ar kodola enerģijas jautājumiem. Pirms eh, diviem gadiem radījām eh, Eiropas informācijas apstrādes eh, centru strādājot ar operacionāls pieredzes atsauksmēm attiecībā uz kodola elektrostacijām. To pieprasīja Eiropas komisijas jau vairākas dalībvalstis, norādot, ka grib ātrāk, efektīvāk noteikt kompetences kodola drošības jautājumos un grib arī uh, uzzināt, kāda ir pieredze citās dalību valstīs, kas plaši izmanto kodolenerģiju, kā Francija, Vācija, kas varētu pie, padalīties savā pieredzē. Mēs uzņēmies koordinācijas lomu šai projektā. Tas ļāva mums būt gataviem brīdī, kad notika Fukushimas katastrofa. Mēs bijām gatavi izplatīt informāciju, ko jūs tagad redzējāt Marka prezentācijā, un mēs varējām visu šo informāciju jau prezentēt visiem Eiropas projekta dalībniekiem. Visas dalībvalstis, kas eh, piedalījās, eh, visas dalībvalstis piedalījās Eiropas informācijas apstrādes centra projektā, un eh, tēt ar visiem varam dalīties secinājumos par uh, Fukushimas uh, katastrofu. Kā jūs redzat, te jūs redzat uh, organizācijas struktūru, kas ir uh, pilntiesīgie dalībnieki un kas ir novērotāji. Bet visas dalībvalstis ir pārstāvētas. Un ir arī zinātniskā komiteja, kas satieks divreiz gadā. Mēs lemjam par nākamā gada e, darba programmu, analizējam, kas jāve, kopīgi jāpaveic, un tad izstrādājam ziņojumu e, starptautiskajai aģentūrai Vīnē un izsūtam to arī uh, informācijas apstrādes trendu dalībniekiem. Tas ir uh, projekts, kas bija noderīgs jau pirms Fukushimas un kļūst tikai arvien noderīgāks. Tas ir pirmais mēģinājums uh, iz, veidot pirmo Eiropas ekspertu klubu, kas nonāk pie uh, vērtīgiem secinājumiem šajumā. Tā izveidošana, uh, eh, tēt var izgūt labumu, no tā var gūt visu dalību valsts. Centrs ļauj mums pastiprināt uh, savu kompetenci īstenošanu. Mēs jau vairākus gadus Eh, komisijā sniedzam atbalstu pieņemot eh, lēmumus, eh, gan sadarbojoties ar valstīm, kas atrodas uz austrumiem no Eiropas Savienības, gan jautājumos par jaunu kodola spēkstaciju izveidošanu, un mēs ņemam vērā informāciju par dažādiem kodola spēkstaciju veidiem esam uzsākuši pilnvērtīgu sadarbību ar kodoldrošības iestādēm un TSO visā Eiropā, tā kā mēs nebijām nebūtu slikti sagatavojušies, lai attīstītu kopīgu analīzi un izveidot kopīgu ekspertu kopu, kas varētu izvērtēt to. E, kopīgais pētniecības centrs arī sadarbosies ar kaimiņu valstīm. Praktiski kopš paša sākuma esam katru dienu ievākuši datus no Japāņu kolēģiem un izplatījuši tos uh, bērniet informācijas apstrādes uh, centra visiem dalībniekiem, kas ir vairāk vai mazāk visas dalība valstis. Mēs uh, arī definējām izturības testu kritērijus, kā veikt novērtējumu un citus aspektus, ko turpinām vēl apspriest. Nākamo pirmdienu noturēsim augsta līmeņa grupas eh, sanāksmi, eh, kurā apspriedīsim izturības eh, testus, tas tātad nākam pirmdien, un centīsimies arī tālāk definēt, kas jādara dažādajām darba grupām, kas tiks izveidots sadarbojoties ar regulatoriem. Mēs ievāksim, kā jau iepriekš norādīju, tad, kad nacionālie ziņojumi būs pieejami eh, šo ziņojumus komisijā un izstrādāsim paši savu jaunu ziņojumu, ko iesniegsim padomē. Visbeidzot, atbalstīsim jebkādas starptautiskas eh, aktivitātes, eh, ko kaimiņu valsts piedāvās īstenot kopā ar mums. Mēs cenšamies koordinēt zinātnisko izturības testu aspektu. Cen, eh, turpinām tos apspriest ar, ar dalību valstīm un eh, Eiropas komisija, eh, kā arī kopīgais pētniecības centrs noteikti turpinās spēlēt centrālu jomu šai uzdevumā. Uh, Nu, īsumā tas bija viss, ko gribēju jums teikt, ko darām un ko turpināsim paveikt tuvāko mēnešu laikā. Paldies! Herr de Santi un Herr Noel, herzlichen Dank! Sirsnieks paldies par uh, sniegtu informāciju gan par to, kas tagad ir aktuāli darāms, un arī par nākotni, gan arī par situāciju Japānā. Cienījama kolēģi, jūs tagad varētu jautāt. Jordānas Izlikundze. Thank you very much for the Paldies. Paldies par prezentāciju. Man jums ir jautājums par to, kā notiek izturības testi. Šī procedūra ir ļoti ātra, eh, laika grafiks ir saspringts, un tāpēc man ir jautājums ekspertiem. Kādus eh, rezultātus jūs sagaidāt? Jo eh, šie testi notiks tikai pāris nedēļas, Kas, jūsuprāt, varētu būt reāli pievienotā vērtība e, šādam ātram procesam, kurā cenšamies skatīt tik sarežģītu jautājumu? Varbūt jūs varat atbildēt tieši, jo tas varbūt būs vienkāršāk, jo nav tik daudz jautājumu. Paldies par jautājumu. Jautājums nav vienkāršs. Mēs saprotam, ka ir divas e, dažādas vajadzības. No vienas puses ir nepieciešams veikt dziļu drošības aspektu analīzi. No otras puses ir laika ierobežojumi, jo padome un pilsoņi sagaida ātras uzticamas atbildes. Mēs cenšamies panākt pilnīgu analīzi visiem drošības aspektiem. Un, lai to varētu darīt, jādefinē jauni eh, parametri ārēja ietekme, uh, ne, iepriekš neparedzēti pasākumi, kurus novērtēsim, kā jau norādīju, pie, e, saskaņā ar e, precīzi definētajiem kritērijiem. Balstoties uz tiem, mēs iegūsim secinājumus un centīsimies saprast, kā varam uzlabot drošību darīsim visu, kas iespē, ko iespējams paveikt tik īsā ierobežotā laikā, jo, protams, lai veiktu eh, padziļinātu visu aspektu analīzi, mums vajadzētu gadus. Bet mēs pirmkārt koncentrēsimies uz licencēm, strādāsim ar uh, drošības uh, iestādēm un sadar, sastrādāsimies, lai būtu saglabāt ticamību Eiropas pilsoņu acīs. Mūsu pieeja būs uh, Uh, galvenokārt zinātniski pamatota. Nu, bet tas ir tiešām izait, liels izaicinājums, bet ceru, ka izdosies to atbildēt. Thank you. Um... Halskundze, sakiet lūdzu, kā uh, dalībvalsts var piedalīties šajos uh, izturības testos. Piemēram, apvienotajā karalistē profesors ir izstrādājis pašas pats savus, savus uh, secinājumus, nemaz neatsaucoties uz izturības uh, eh, testu noris. Sakiet, vai jums ir pilnvaras uzstāt, lai dalību valstis atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, ko jūs uzdevāt, eh, ko enerģētikas komisārs nosprauda izstrības testu pārbaudēm. Un sakiet, kādu procedūru varam izmantot? šajā visu iesaistīto savstarpējā e, analīzē. Ja dažas dalībvalsts e, neanalizē tik dziļi, kā gribētu, sakiet, vai jums ir pilnvaras e, izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, lai tās e, testus veiktu pareizi? The answer is yes. Atbild ir jā. Vienkāršā iemesla dēļ, ka šis uzdevums tiks veikts kopā ar nacionālajām drošības iestādēm, tā kā eh, viņiem ir eh, eksperti, eh, tātad par to nav atbildīga tikai Eiropas komisija, protams, nē. Kā jau iepriekš norādīju, mēs joprojām turpinām apspriest ar drošības iestādēm to, kāda būs izturības testu met metode. Tā, par to vienosimies līdz oktobrim, pēc tam, kad būsim apzinājušies, kā varam izanalizēt visus ziņojumus, ko saņemsim. Teka, e, metodas izvēlēšana ir sarežģīts process, jo ir gan nacionālie uh, ziņojumi, gan ir arī horizontālitāts princips. Tā kā ir trīs uh, dažādas grupas, kas horizontāli strādā pie trim dažādiem uh, Eh, jautājumiem, tā kā ārējie, eh, ārējie riski eh, un katastrofu gadījumi. Un mums ir nepieciešams paraudzīties, kā katrs atsevišķies nacionālais ziņojums atbild uz trim svarīgajām tēmām. Līdz ar to domāju, ka poliņi zināmā mērā pārklāsies, bet tāpat laikā būs absolūti nepieciešami pārdomāt, kā dažādie ziņojumi atbild uz vadlīnijām, kuras mēs esam izstrādājuši. Tas ir iemesls, kādēļ terējam tik daudz laiku, lai identificētu kritērijus, parametrus un uh, paskaidrot, ko mēs sagaidām no nacionālajiem ziņojumiem. Un mēs ļoti strikti uh, sakosim tam, vai ir konstatēti vāja punkti. Tas ir galvenais kritērijs Eh, kas nodrošina to, ka mūsu veiktais darbs ir vērtīgs. Paldies, priekšādātāji. Paldies par informāciju, kur jūs mums izklāstījāt, jo ziņojumi par notikumiem Fukushimā, tas bija ļoti medijos tāds dramatizēts un bija ļoti grūti orientēties situācijā bija grūti izteikt atšķirību, kādi ir faktiskie dati un kādi ir tehniskie dati, kāda ir tiešām situācija. Es gribēju teikt, ka šī problēma galvenokārt Fukushima Daiči, ka to radījuši dabas katastrofas apjoms. Vai varbūt, ka tehniskas iekārtas bija novērtētas nepareizi. Kā faktiski tas ietekmē situāciju no tām ziņām, kuras mēs lasījām? Tas bija drīzāk tā kā tāda filmu uzņēmumi, tika filmēta katastrofa, un ļoti bieži tas bija saistīts ar uh, noteikti mēķi. Vai ir iespēja kaut ko tādu aizkavēt? Es nekad neesmu tādu faktisku vērtējumu redzējis bija ziņas, informācija par to, ka 15-20 metriem vajadzēja būt šim sienām augstākam, vai šodien varētu novērtēt, vai kaut kas tehniski bija novērtēts par zemu, vai varbūt, ka soļi, kas ir spērti pēc šīs visas uh, katastrofas, vai tie ir bijuši nepareizie soļi, nepareizie lēmumi, vai tie patiešām bija soļi, kas bija jāspēr šādā ļoti dramatiskā situācijā. Visi šie notikumi tika salīdzināti ar Černobiļas katastrofu. Tur šie spēļu soļi bija ļoti sarežģīti, un tur arī bija ļoti lielas diskusijas. Kad mēs šo jautājumu pārnājām plenārsēdē, tas viss notiek ļoti dramatiski. Vai ir uh, zināmas jau faktiskās sekas, kādas atstājas uz eh, personām, kas piedalījās glābšanas pasākumos. Cik daudz cilvēku tur bija iesaistīti, cik daudz cieta, cik daudz ir bijuši upuri. Paldies! Vai jūs varētu mēģināt atbildēt šo jautājumu? <laughs> Thank you. Paldies. Tik uzdot vairāk jautājumu. Pirmkārt, problēma ar informācijas pieejamību un to, kā apstiprināt informāciju vismaz pirmajās dienās. Japānas iestādes ir publicējušas paziņojumu par augstu līmeņu konferenci, tas ir publiski pieejams dokuments, kurā jūs varat atrast detalizētu informāciju. Un, ja ziņojumu izlasīsiet, redzēsiet, ka šajās dienās nebija pieejami daudzi instrumenti, lai varētu veikt precīzu konstatēšanu, tā kā viņiem jau diagnostikas veikšana bija sarežģīta. Tas daļai izskatrot, kādēļ mums nebija pieejams tik īpaši daudz informācijas. Nākamais. Jūs pieminējāt sienu, kas varētu aizsargāt pret tsunami. Domāju, ka tas jau ir atzīts, bija nesen eh, faktu atzīšanas misija, eh, faktu konstatēšanas misija ja, Japānā, kas konstatēja, ka eh, tsunami riski bija novērtēti pārāk zemu un izrāties augstāk. Mēs zinām, ka Japāna atrodas seismiskā zonā. Un pilnīgi noteikti šī siena ir viena no mācībām, ko gūt no Fukushimas. Salīdzinājums ar Černobiļu es jums slaidā parādīju, kāda ir proporcija, bet runājot par atmosfērā nonākošo radioaktivitāti, te līmenis bija pilnīgi cits. Černobiļā tā bija eksplozija, un daudz daļiņu nonāca atmosfērā ļoti augstu, un šeit situācija bija ļoti uh, atšķirīga. Daļiņas uh, izplatījās uh, galvenokārt ar, ar uh, vēju jūras virzienā, līdz ar to zināmā mērā uh, Eh, bija veiksmīgs novietojums, un eh, daudz arī nonāca tieši jūrā. Līdz ar to ietekmē uz iedzīvotājiem krietni atšķiras. Ceru, ka atbildēs jūs jautājumiem. Es gribētu ko piebilst. Pirmkārt, zinātniskā sabiedrība vēl ilgi turpinās analizēt šo notikumu. Iespējams, gadi būs nepieciešami, lai pilnībā saprastu, kas notika un kādu mācību gūt no šiem notikumiem. Kā jūs jau zinat, eh, komisāri Gēgenkvin un Otingers jau ir uzsākuši īpašu apmācības programmu pēc Fukušimas katastrofas, jo visiem ir skaidrs, ka ir caurskatāmā veidā iespējams dalīties ar e, iegūto informāciju, ar analīzi par to, kas tika paveikts un no kā jāizvairās. Ir jāinformē gan studenti, gan visi iedzīvotāji kopumā par to. Ir nepieciešams ne, e, izvairīties no e, kāpšanas atkal uz vecā grābekļa, par ko jau zinātnieki ir vienojušies. Tā kā ir jāveic izglītības kampaņa Eiropā, ko pārvalda komisija. Gut, dann darf ich. Labi, tad gribētu teikt paldies. Es personīgi labprāt eh, vēlētos saņemt vairāk eh, informāciju to, ko jautāt tos Navska kungs. Es domāju, ka tā ir viena no lielajām problēmām, ka mēs esam redzējuši attēlus, nevarējām tos pareizi novērtēt, un atšķirības vai kopīgo starp to un Černobiļu mēs to tā īsti neustverām, tad jūsu skaidri šeit bija tādi ļoti racionāli. Uh, sniedz faktisku pārskatu. Un kas vēl ir svarīgāk, tas ir jautājums, vai tas ar normāliem kritērijiem, kas ir spēkā Eiropā, būvējot atomspēkstacijas un uh, to sagatavošanu, nodrošināšanu, vai tas arī tur būtu noticis, kas Japāna vai nē. Tas ir jautājums, kas īstenībā ir interesantais jautājums. Vai ir bijusi nepareiza tehnika? Varbūt, ka šis jautājums ir pārāk agri uzdots, bet tas ir īstenībā būtiskais jautājums. Vai tehniskie priešnosacījumi uh, šajā teritorijā, ap šo teritoriju ēkā, kā to vajadzētu darīt pēc zinātnes atziņām. Tas nav jautājums, vai ir bijuši riski, kas nav uh, bijuši apzināti. Tas ir cits jautājums. Tagad ir katram tāds iespējas, ka tie bija riski, kurus nevarēja reāli novērtēt ja tie būtu bijuši uh, eh, novērtējumriski, bet ja nebūtu izpildīti šie nosacījumi, tā būtu cita lieta, bet to vajadzētu noskarot. Es domāju, ka šodien visi ir interesēti uzzināt, ja šāda data būs pieejama, tos uzreiz dabūt, jo tas ir sakām ļoti svarīgi, un to arī katrs zina. Un tā ir iztā, uh, eh, patiesā dilēma debatē, ka neviens to nezina, vai arī neviens to nesaka, vai arī vēl nezina, vai pārāk piesardzīgs. Uh, Uh, un grib to pārbaudīt vairāk kārt, pirms ir pilnīga drošība. Es domāju, ka jūs droši vien par to neko negribējāt vēl teikt, bet droši vien, ka jūs gribēsiet nokāties to saprastu. No uh, nu, zinātniskā viedokļa šādi secinājumi būtu pāragri. Uh, Tieši tādēļ mēs izturības pārbaudas gribam vispirms veikt, bet tas būs, kā jau sacīju, ilgstoši, ļoti ilgstoši zinātniskās pētīšanas process, lai sekas un mācības izdarītu, izvērtētu. Mēs zinām, ka parasti drošības standarti ES kodola spēkstacijās ir ļoti augsti. Uh, bet tas nenozīmē, ka es jau varu dot atbildi pretējā gadījumā. Man nebūtu nepieciešams šīs izturības pārbaudas, un tas ir tikai sākums, kā es sacīju. Es apskatīsties, kas notika pēc Černobijas un pēc Trimalaila. Tad bija gadi, kas pagāja, lai saprastu, kādēļ šis scenārijs netika pietiekošā vērā ņemts mērā, un tad mērā ņemts vērā, un tad eh, vairāki jauni aspekti parādījušies pēc Fukushīmas, domāju, tad, tad tas viss tiks ņemts vērā un pēc tam rezultātu būs dažādas rīcības eh, pētīt vienu vai otru jautājumu dziļāk un mēs tūlīt pat eh, vienu vai otru pasākumu varētu veikt, kas līdz šim nav ticis vēl pat apsvērts, bet to tagad izdarīt tas nebūtu prātīgi. Vai attiecībā uz izturības pārbaudas būs arī vērtējums pa valstīm atsevišķi? Būs gan atbildi. Jā, tādēļ, ka mēs saņēsim no Nacionālām drošības aģentūrām ziņojums, nacionāla līmeņa ziņojums, un tad mēs centīsim to salīdzināt horizontāli, lai gūtu priekšstatu vai atbildu uz šo jautājumu ir salīdzinoši tiešām. Uh, lai mēs varētu vērē, nodrošināt šo salīdzinājumību, un tad mēs raudzīsimies arī uz nacionālo dimensiju. Kā jau es iepriekš sacīju, tā, e, tā būs tāda matriks pieeja, garantēt atkal homogenitāti, vienveidību, jo Eiropas pilsoņiem ir svarīgi zināt, ka, lai kas arī notika, drošības līmenis ir vienlīdzīgs bet arī kas tiks nacionāla līmenī darīts labi. Te es pabeigšu ar tādu mazu lūgumu no savas puses. Pirmkārt, ja jums būs dati, ne pašiem, bet varbūt no citām aģentūrām par šīs katastrofas Japānā īstiem cēloņiem, lūdzu, dariet mums to zinām. Es domāju, mums viss tas ļoti interesētu uzzināt par to vairāk. Un otrkārt, uh, tas, ka Eiropa šādi reaģēja un ar stres testiem tik ātri, ar izpētes pārbaudēm tik ātri, izstrības pārējiem, un tik, kā es uzskatu, ļoti saprātīgi, tas varētu būt eh, arī arguments eh, par labu Eiropai grūtos laikos. Mēs daudz runājam par to, kas neveicas, bet šajā jautājumā laikam esam pierādījuši, ka ir labi, ka ir Eiropa un ir viena E, e, vienot rīcību, nu, nogaidīsim vēl kādu būs rezultātu, bet es domāju, ka tas varētu būt arguments par labu Eiropas sadarbībai, un šajos laikos, kad mēs runājam par dažādiem grūtībām, varētu būt tīri noderīgs. E, Disantikungs Eberkungs, no Eber, sirsnīgi pateicos jums par dalību diskusijās. Paldies arī kolēģiem, kas piedalījās tajās. Es domāju, tas bija ļoti vērtīgs pasākums, un līdz ar to šīs dienas sēdi atvainojiet, Desantas kungas jūs neieraudzīju. Atvainojiet priekšsēdi. Es jau iepriekš cēlu roku. Tad es gribēju iz... uzslavēt jūs Jūs skaidrumās klausīties bija ļoti patīkam. Šī ir otrā reize, kad es dzirdēju līdzīgas skaidrojumus pirmoreiz to konferencē. Esmu ļoti pateicīgs par to. Un kā Eiropietis jūtos arī ļoti iedrošināts, jo man šķiet, ka mēs saņemam daudz informācijas tikai trīs mēnešus pēc pašas katastrofas. Man šķiet, ka daudz, liels darbs tiek ieguldīts e, seku izvērtēšanu un uzraudzību, un tas ļoti pozitīvi atzīmēs. Bet ir vēl viens šaubas tehnisks jautājums, kas, manuprāt, jāprecizē. Jūras ūdens tika izmantots, lai dzēsētu pārkārsošos stošos reaktorus. Es uzskatu, ka joprojām, e, cik es zinu, es atvainojos, ūdens joprojām tiek ieplūdināts reaktora čaulā un E, tas ūdens tad e, tiek kaut kur tālāk noplūdināts plānotā veidā. E, cik mēs zinām, šī radioaktīvā ūdens izplūde jūrā tālāk nav notikusi. Vai jums ir papildu informācija par potenciālo ūdens piesārņojumu? Jā, paldies, jūs eh, pieskārāties eh, svarīgam jautājumam, kas joprojām ir arī aktuāls. Jā, reaktors tiek dzvēsēts, izmantojot eh, svaigu ūdeni, kas tieši tiek iepludināts reaktorā. Un tad tas izplūst pa plaisām un pamazām spēkstacīs zemākajās e, telpās tiek krājās. Pat dažos brīžos bija arī bažas par nepieciešamību šo ūdeni izlaist jūrā, lai būtu telpa jaunam ūdenim, bet tā ir cīņa ar laiku, la, uh, lai radioaktīvi piesārņot ūdeni varētu kaut kur uh, atsārņot un tad iepludināt apakaļ jūdā. jūrā. Tas ir eh, svarīgs jautājums. Ir papildus uzglabāšanas kapacitātes izveidotas turpat uz vietas, bet ir arī kuģis uz kā eh, pagaidām var uzglabāt radioaktīvu ūdeni. Tāda ir esošā situācija. Tagad es neesmu aizmirsis nevienu jautājumu. Paldies! vēlu jauku vakaru, mierīgu vakaru un tiekamies rīt atkal. Paldies!